hope you will come back. Chers collègues, bonjour. Uh... Dargie kolēģi, labrīt! Visiem tiem, ko vēl šo, šodien, līdz šodienai neesmu satikusi, novēlu uh, laimīgu 2020. gadu un ražīgu darbu mūsu apakškomitejā. Sākumā pieņemsim darba kārtību. Ja nav nekādu piedāvājumu to grozīt, darba kārtību uzskatām par pieņemtu. Tagad gribēju paziņot dažus vārdus par Brexit, ņemot vērā apvienotās karalistes lēmumu izstāties no Eiropas Savienības, parlamenta sastāvs mainīsies un lēmums par to tika pieņemts iepriekšējā plenārsēdē. Mūsu apakškomitejā nemainīsies locekļu skaits, tātad paliks 30 kolēģi, 4 uh, eh, britu kolēģi dodas prom, 2 locekļi un 2 aizvietotāji, tātad dosies prom. Es, protams, gribētu no viņiem atbilstoši atvadīties. Viņi aktīvi piedalījās šīs apakškomitejas darbā. Gribēju, protams, paust uh, mūsu skumjas par to, ka viņi dosies prom un kopumā Eiropas Savienība bez apvienotās karalistes nebūs vairs tāda pati kā kādreiz. Es gribu novēlēt viņiem panākumus um, profesionālajā un, protams, arī privātajā dzīvē. Gribēju jums uh, pateikt, ka Isumina Kamicu, kas ir augstā uh, atbruņošanās pārstāve ANO, piedalīsies uh, īpašajā sēdē ar mūsu apakškomiteju pirmdien 27 datumā, 27. janvārī, un mums būs iespēja ar Jakamitsu kundzi runāt par atbriņošanos, kodola ieroču neizplatīšanu un. Un mēs arī runāsim par TNP jeb kodola ieroču neizplatīšanas līgumu. Tagad mums ir jāpieņem iepriekšējo sēžu protokoli. Uh, 12. novembra sēdes, 21. novembra un 2.3. Uh, decembra sēžu protokoli. Ja nekādu iebildumu piezīmi nav, tad protokoli ir pieņemti. Tagad 4. darba kārtības punkts. Viedokļu apmaiņa par militārajiem izaicinājumiem Sahels reģionā un es gribētu pie mums laipni lūgt Pulkinena kungu, uh, kā arī um, Eiropas Savienības um, etā mažēra ģenerāla direktori Birgitu Markusenas kundzi, kā arī Āfrikas militāro operāciju ģenerālu uh, eh, direktoru un armijas, Francijas armijas pulkveža leitnantu Ainu Rekandu, un viņi piedalīsies šajā viedokļu apmaiņā. Mēs jau iepriekš jums esam pateicīgi par to. 2013. gada 11. janvārī 1700 kārēvji piedalījās operācijā Servals Malī ziemeļos, lai cīnītos pret džihadistiem un lai varētu arī uh, atbrīvot no uh, šiem spēkiem valsts. Um, galvaspilsētu Bamako. 2014. gada 1. augustā šo misiju aizstāja ar operāciju Barkhan, un e, tā tiek, tātad bruņoties spēki tika izvietot visā Sahels un e, Sahāras reģionā. 16 tūkstoši karēvju kopš 2013. gada ir uh, nepārtraukta cīņa pret terorismu un džihadistiem šajā reģionā. Uh, un uh, teroristu. Uh, Rīcība jau ir aptvērus piecas Sahelas valstis un Malī turpinās operācija Barkhan, kurā piedalās apvienotā karaliste Dānija, Igaunija. Ir arī ANO misija, kurā piedalās Vācija un G5 Ārpusi valstis arī e, piedalās e, misijā un tāpat ir pārstāvēt arī Eiropas Savienība, Malī un 22 dalība valstis tur ir pārstāvētas. Un mēs varētu aplami domāt, e, ka tur ir tikpat daudz trupu, cik valstu ir pārstāvētas. Un mums, protams, ir jācīnās pret terorismu un Diemžēl arī Malī bruņotie spēki, kā arī Francijas bruņotie spēki piedzīvo ļoti traģiskus zaudējumus, kas mums liek pārdomāt, vai šīs operācijas vispār joprojām ir attaisnotas. Un arī tika runāts par Eiropas Savienības misijas nepieciešamību Malī un ir, protams, arī jāspēcina Eiropas Savienības un starptautisko spēku klātbūtne, ņemot vērā arī mūsu valstu un G5 valstu centienus uz vietas. Es gribētu teikt, ka Malī ir ļoti traģiska situācija un tas mūs visus ļoti satrauc. Merci beaucoup, madame. Labdien, priekšsēdētājs kundze. Paldies par šo uzaicinājumu. Es eh, vēlētos pastāstīt par eh, šajā reģionā notiekošo, do, runājot par eh, vispārējo drošības situāciju uz vietas tad es pieminēšu arī divas svarīgas sēdes, kas notika AFET komitejā šonedēļ, runājot par Sahelu, un priekšsēdētājs kundze pieminēja arī tikšanos Po pilsētā, un gribētu arī pastāstīt par notiekošo un par mūsu redzējumu. Un pirmdien Eiropas Savienības ārlietu ministri tieši runāja par Sahelas reģionu un e, bija patiešām ļoti intensīvas politiskās diskusijas padomē. Pagājušā gada maijā mēs tikāmies ar ārlietu ministriem, arī ar um, aizsardzības ministriem, kas, protams, zināmā mērā ir pietuvināti šai komitejai, un ir bijušas arī um, sarunas ar um, attīstības sadarbības ministriem. Jāsaka, ka bija ļoti traģiski notikumi. Jūs arī redzējāt, ka vakardien pat Burkina Faso bija uzbrukumi arī civiliedzīvotājiem. Vairāk kā 30 cilvēki tika nogalināti un runājot par pēdējiem uzbrukumiem, ir jau gājuši bojā vairāk kā pusotras tūktu, tūkstotis afrikāņu kareivi un civiliedzīvotāju upuru skaits pārsniedz 4000. Tas patiešām ir ļoti nozīmīgs apdraudējums drosmīgai eh, drošībai, un mēs redzam, ka arī ir dažādi politiska līmeņa apdraudējumi bija tikšanās po, es par to runāšu vēl arī vēlāk, un bija tikšanās, G5 tikšanās Čadā, piedalījās arī Sahels valstis, un tiek arī rīkota augsta līmeņa sēde 28. martā šeit Briselē kopā arī ar Āfrikas partneriem. Un Ja mēs runājam par kātpu, mums ir ļoti rūpīgi jāizvērtē situācija. Gribēju pieminēt, ka kopš mēs uh, izvērsām misiju Sahelas reģionā, alaži esam izveidojuši tādu integrētu pieju uh, mēs runājām par šo politisko, diplomātisko drošības un aizsardzības asi mūsu stratēģijā, kā arī humanitāro un attīstības asi, un varētu, protams, pieminēt arī ekonomiskās aktivitātes. Tas būs vairāk saistīts ar attīstības palīdzības sniegšanu. Mēs vēlamies patiešām šādu integrētu pieeju, jo situāciju uz vietas mēs Eh, atrisināsim ne tikai palīdzot eh, militāriem spēkiem, bet, protams, domājot arī par ekonomisko uzplaukumu šajā reģionā. Un mums, protams, ir eh, jāsaprota, kā mēs strādājam, un mūsu prakse ir jāpielāgo situācijai uz vietas. Es vēlētos pieminēt vairākus aspektus, uh, kuros mums vajadzētu varbūt mainīt savu rīcības veidu mēs esam mēģinājuši mobilizēt arī šo politisko pīlāru, lai vietējie līderi uzņemtos vairāk atbildības, lai vietējās valdības ieviestu vairāk reformu. Un e, tās ir ļoti nabadzīgas valstis, kapacitāte ir ļoti maza, bet e, kas notiek līderības jomā, mēs, protams, par to varam arī vēlāk diskutēt. Politiskās līderības loma ir ārkārtīgi svarīga uz vietas. Protams, attīstības sadarbībai ir jābūt mērtiecīgākai, ir jābūt labākam monitoringam, ir jābūt apusējīgumam, lai arī Āfrikas valstis savus centienus ieguldītu, ja mēs kaut kādu palīdzību viņiem sniedzam, lai viņi arī veiktu nepieciešamās reformas. Un Jāsaka, ka ārkārtas situācija diemžēl ir klātesoša un ir šī steidzamības apziņa. Mēs pārdomājam visas četras šīs rīcības asis, tātad politika, drošība, attīstība, humanitārā asis. Ir jāpārdomā, jāpārskata mūsu darba metodas vis, attiecībā uz visām četrām asīm un uh, 5G samits. Uh, februāra beigās šeit būs ļoti svarīgs. Mēs jau pērn sākām strādāt pie tāda integrētā ietvara. Mēs arī skatāmies, kur ir vājās vietas, kur ir šie spēcīgākie izaicinājumi visās piecās valstīs. Pagājušā pirmdien notika samits PO, jūs jau to pieminējāt, priekšsēdētājs kundze. Tur arī tika runāts uh, par šīm asīm, tātad militārās operācijas, cīņa pret terorismu, tālāk uh, Eh, aizsardzība, drošība, trešām kārtām valsts eh, iekārtu atjaunošana un eh, ceturtām kārtām arī ekonomiskā attīstība. Protams, tas ir ārkārtīgi būtiski un šāda plaša integrēta pieeja ir ārkārtīgi svarīga. Un visu beidzot, es gribētu arī rezumēt, es gribu, lai mums izveidotos diskusijas. Ja mēs runājam par kādu un arī uh, ārlietām atsevišķi dalību valstis vēlas uh, būt labāk pārstāvētas uh, Sahels reģionā, bet vēlas arī šo apusējumu, un mēs um, jau pieminējām šos četrus pīlārus, par kuriem tika diskutēts PO samitā, un dalību valstīs ir um, arī tāds viedoklis, ka kātpa lomai ir jātiek spēcinātai un uh, jārunā arī par strateģisko pārskatu kas norisinās tieši tagad. Protams, šai integrētajai pieejai ir jātiek um, īstenotai. Tā ir ļoti nopietna krīze un tā ir prasījusi jau pārāk daudz civilu iedzīvotāju un arī karēju upuru. Mums ir jāgatavojas arī uh, aktīvāk šai konferencē 26. martā, un viss tas ir jāpatur prātā. Mēs mēģinām arī apzināt, kur varbūt ir vājās vietas tieši militārajā plāksnē, un marta konferencē vēlēsimies to arī uh, vēl vairāk apspriest. Paldies! Paldies! Jūs runājāt par šo integrēto pieeju, un tagad uh, došu vārdu ģenerālim Pulkinenam. Tiek uh, strādāts uh, pie Eiropas Savienības stratēģijas, un kopš misijas sākuma 14 tūkstoši malī karēvju arī tika apmācīti, bet mēs secinām, ka ar to vien nav gana. Mums ir jādomā, kā garantēt šo operāciju pēctecīgumu, it sevišķi drošības jomā, apmācot uh, um, malī um, armiju uh, un veicot šīs operācijas, šīs apmācības pēc iespējas um, tādā realistiskākā gaisotnē un uh, Protams, ir ļoti daudz dažādu iestrāžu un projektu, un ģenerāli Pulkinen es vēlētos jums dot vārdu, lai jūs varētu arī no savas puses to visu izklāstīt. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Paldies arī par uzaicinājumu ierasties runāt jūsu apakškomitejā. Tas uh, man ir liels gods. ģenerālis Pūkanens pasakās vēlreiz priekšstādātāji angļu valodā. Es jau pagājuši nedēļu šeit biju ieradies uh, runāt par šiem lielajiem izaicinājumiem. Man ir uh, tādi divi uzdevumi. Es uh, kopā ar kolēģiem uh, strādāju gan uh, militārajā plāksnē, un esmu arī ES uh, apmācības uh, misiju komandieris gan Somālijā, gan Centrāla Āfrikā. Un es varu tā tad arī labāk jūs iepazīstināt ar šo militāro dimensiju. Es pilnībā piekrītu tam, ko teica mana kolēģe ir jābūt šai integrētajai pieejai, tas Eiropas Savienībai ir ļoti svarīgi. Militārie spēki, protams, spēlē uz vietas ļoti nozīmīgu lomu, bet mēs nevaram uh, paveikt pilnīgi visu. Un, protams, bez drošības nevar panākt valsts attīstību un ilgspējīgs miers un stabilitāte arī nav panākams bez attīstības. Tādēļ e, šī integrētā pieeja ir ļoti, ļoti svarīga. ANO, Francija un dažas atsevišķas dalību valstis, e, kā arī vietējās struktūras, strādā pie visu šo mērķu ieviešanas. Ja Currently unavailable. Okay, I can. Okay, continue. Okay, this is just a short intervention. Jā, nu kāda īsa iejaukšanās no ārpuses. Ja mēs runājam par tādiem aspektiem, kā piemēram šīs militārās operācijas, te ir aptverta diezgan liela teritorija, kas sākas Ginejas līcī un aptver arī Malī un vēl vairākas citas reģionu valstis. Tas ir, tā ir patiešām milzīga teritorija, par kur mēs šeit runājam. džihadisms eh, šajā reģionā ir um, kļuvis spēcīgāks ne tikai Malī, bet arī Burkina Faso un Nigērā. Tas uh, patiešām ir ļoti traģiski un stabilitāti apdraud arī dažādi etniskie konflikti uz vietas. Uh, Malī centrālā daļa ir uh, šāds ļoti klasisks piemērs tam, un uh, mm, tā ir tāda mm, tieši šim reģionam raksturīga dinamika, un no ārpuses tur ir ļoti grūti palīdzēt. Un 17. janvārī 2013. gadā tika izveidota īpaša sadarbības struktūra ES Malī. Mēs sākām apmācīt uh, Malī uh, karēļus. Un, uh, protams, uh, arī malī militāriem spēkiem šāda sadarbība ir ļoti svarīga, un uh, tās ir arī, protams, profesionāliem militāristiem karjeras uh, iespējas. Ir operācija Barkham, kas tagad uh, tiek veikta un mēs tieši uz vietas nesam bruņoti, tas uh, mūsu aktivitātes uh, zināmā mērā ierobežo. Mūsu loma ir tieši tādās konsultācijās un arī apmācot vietējos kareivjus. ir apmācīti jau vairāk kā desmit tūkstoši karēvi uz vietas, un priekšsēdētāji to jau pieminēja, bet eh, mēs eh, visvairāk koncentrējamies tieši uz dažādām konsultācijām, un galu galā mēs vēlamies izveidot tādu patstāvīgu malī armiju, un, protams, eh, jādomā arī par loģistiku un daudziem citiem izaicinājumiem, arī finansējumu. Un cilvēku arī militāristu rekrutēšanu un tā tālāk un tā joprojām. Kopš eh, drošības situācija eh, reģionā ir pasliktinājusies, varbūt tādas galvenās vajadzības ir mainījušās un bruņoties spēki aizvien vairāk. Mm, tiem aizvien vairāk eh, darba nāks ieguldīt, lai risinātu drošības situāciju valstī, un mums līdz ar to ir arī mazāk iespēja koncentrēties eh, uz šīm apmācības un konsultācijas aktivitātēm Bamako. Mēs arī tagad uh, apmācām bruņotos spēkus Timbuktu reģionā. Mēs tātad varam uh, um, savas operācijas izvērst uh, visā valstī. Uh, Mēs esam, protams, arī ar militāristiem sprieduši, kādas ir vajadzības uz vietas, kā uzlabot mūsu apmācības procesa efektivitāti. Un eh, veicot mūsu rīcības plāna strateģisko pārskatu, tas ir, eh, protams, jāņem vērā. ir jāuzsver vajadzība pēc šī klātbūtnes efekta, tā tad eh, mūsu spēkiem ir jābūt uz vietas, eh, malī, un mēs varam arī eh, sniegt atbalstu G5 Sahels reģionā, piecām G, piecām šīm valstīm Sahelas, GFC valstīm. Un ir arī eh, šī apusējā atbalsta eh, nosacījums. Pie tā mēs tieši tagad strādājam mūsu mandāta ietvaros. Es eh, pilnībā piekrītu tam, ka mums ir jābūt ambiciozākiem, ir jābūt pārstāvētiem labāk uz vietas, bet mēs, protams, arī esam atkarīgi no dalību valstīm. Uh, vai tās arī turpmāk būs gatavs mums uh, piešķirt darbiniekus, loģistisko atbalstu, piemēram, uh, dažādas uh, transporta līdzekļus, uh, zāles uh, un uh, arī iekārtas. Uh, Mēs ceram, ka mēs varēsim šīs operācijas turpināt un dalību valsts mūs arī atbalstīs nākotnē. Mums gan ir bijušas zināmas grūtības pieņemt darbā pietiekami daudz cilvēku, it sevišķi uh, frankofonos oficierus nav tik viegli atrast, jo, protams, šajā reģionā galvenokārt tiek franciski runāts Tāpat uh, trūkst arī uh, zāļu, tādas medicīniskās kapacitātes un eh, trūkst arī gaisa transporta līdzekļu. Dalība valstis mums nevar sniegt tātad pietiekam daudz atbalsta. Mēs varam, protams, sadarboties arī ar privātu uzņēmumiem, bet eh, no militārā viedokļa raugoties, tas nav tas labākais risinājums. Un uh, savu īso uzstāšanos es vēlētos noslēgt ar vārdiem, ka Āfrika mums ir ļoti, ļoti būtiska. Sahels reģions, eh, Rietuma Āfrika ir eh, ļoti būtiski un mums ir eh, jādomā, ka tās investīcijas, ko mēs tur veicam tagad, vai nu tās būtu tīri finansiāls vai arī citā plāksnē, ir ļoti svarīgas visam šim kontinentam, bet arī mums, jo stabila Āfrika ir mūsu interesēs. Ja runājam politiskos terminos, protams, jārunā par Eiropas stratēģisko autonomiju. Eiropas Savienībai ir šī atbildība uh, Um, parūpēties par Āfriku, neviens to nevarēs paveikt labāk par Eiropu. Un mums ir arī turpmāko gadu laikā jādemonstrē, ka mēs varam garantēt uh, šo drošību uz vietas. Un esam gatavi tātad sniegt visu militāro atbalstu, kāds ir nepieciešams. Paldies, uh, ģenerāli Pulkinen! Un tagad došu vārdu admirālim Petī. Mēs vēlētos dzirdēt, uh, ko tieši uz vietas uh, veids uh, franču bruņoties spēki, kā izskatās šī operācija Barkhan. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir liels prieks šeit šodien stāstīt par šīm operācijām Sahels reģionā. Un jau būsiet dzirdējuši, ka Barkhan operācija tikta uzsāktā, ņemot vērā Sahels valstu lūgumu 2013. gadā, lai palīdzētu uzturēt drošību šajā reģionā, kā arī aizsargāt robežas, ņemot vērā aizvien aktīvāku teroristu darbību šajā teritorijā. Un Jāsaka, ka Sahelas valstu stratēģijas nav varbūt pietiekami saskaņotas, un situācija uz vietas ir ļoti sadrumstalota. Ir dažādi interētniskie konflikti, drošības izaicinājumi, ir arī, piemēram, tādas arī reliģiskās cīņas, un šīs džihadistu grupas sadarbojas vai nu ar Alkaidu vai Daešu un Un uh, šīs uh, grupas arī uh, varētu izplēsties dienvidu virzienā, un šodien varbūt tā ir Burkina Faso, rīt varbūt tā varētu būt Senegāla, Kodivāra un citas valstis un tādēļ mums ir jau pašā iedīglī šī, šīs terorisma izpausmes jāapslāpē, un Sahela valstis tiek destabilizētas, tiek nogalināti civiliedzīvotāji, tiek izpostītas lauksaimniecības skolas, pazūd arī dažādi um, Tāda nav iespējams arī vairs pietiekami normāli sniegt veselības aprūpas un citus būtiskus pakalpojumus. Tie ir teroristi, viņi uzbruk pilnīgi visiem, neņemot vērā arī bruņoto konfliktu un kara uh, tiesības. Tās ir bruņotas grupas, Un, uh, jāsaka, ka Šajā reģionā ir arī ļoti daudz kontrabandas, un uh, džihadisti, pateicoties tai, var arī tikt pie lieliem finanšu līdzekļiem. Viņi slēpjas centrālajā valsts daļā, un uh, jāsaka, Tur ir arī daudz mežu, tas nav tikai viens vienīgs tūkstnesis, tādēļ viņi arī var visai vienkārši paslēpties. Uh. Un šis ienaidnieks ir uh, ļoti nežēlīgs, uh, tas var izdzīvot uh, šajos vietējos apstākļos ar tādu visai vāju loģistiku un ierobežotiem līdzekļiem. Un, protams, izmantojot internetu, telefonu, ir iespējams raidīt dronus, šīs bezpilota lidmašīnas un tādā veidā veikt uzbrukums ļoti mērtiecīgi un operācija Barkhan pirmām kārtām vēlas uh, vērsties pret uh, šo terorismu, pret terorismu grupējumu, uh, pateicoties arī 5G uh, valstu atbalstam. Mums ir jācīnās tiešā veidā pret teroristiem, pirmām kārtām neutralizējot šos individus, izjaucot viņu šo tīklu, un mums arī ir uh, jāsadarbojas ar mūsu partneriem, ir jāparūpējas par to, lai arī afrikāņu militārie spēki paši varētu pietiekami labi vērsties pret šo apdraudējumu. Mums ir jāparūpējas, lai šie militārie spēki kļūtu spēcīgāki un varētu arī patstāvīgi cīnīties bez mūsu atbalsta pret uh, terorismu šajā reģionā. Un eh, mēs, tātad operācija Barkhana ir izvietota tādā um, zonā, kas ir desmit reizes lielāka par uh, Eiropas Savienību. Tātad tā ir milzīga teritorija. Vairāk kā 4500 um, ehm, spēku uz vietas ir, karēvi ir uz uh, vietas. Un uh, ģamenā ir arī uh, štāps. un Mēs esam veikuši arī vairākas a, svarīgas a, operācijas, a, pateicoties šim atbalstam galvaspilsētā, un arī Lionā ir šī īpašā struktūra AFCO. Eh, kas kontrolē šīs operācijas. Tās ir autonomas operācijas, un eh, mēs, protams, arī uzmanīgi sekojam, eh, kurā vietā, kurā daļā tieši ir vislielākais apdraudējums. Ir arī šīs kaujas līdmašīnas, mūsu rīcībā ir bezpilota līdmašīnas un dažādi citi transporta līdzekļi. Malī ir uh, divas uh, kaujas vienības, kas ir aprīkotas ar um, tankiem un uh, vairāki helikopteri, uh, kaujas helikopteri un arī transportēšanai uh, paredzētie helikopteri. Un uh, um, tur ir uz vietas uh, vairāki īgauņi, um, Lielbritānijas pilsoņi, uh, Mm, arī um, spāņu trupas ir pārstāvētas, uh, to rīcībā ir dažādi kaujas transporta līdzekļi, un arī Vācijas uh, karēvi uz vietas ir pārstāvēti, tāpat kā arī Vācija mums ir piešķīrusi vairākus transporta un kaujas uh, transporta līdzekļos, uh, un arī uh, Amerikāņi mums eh, piegādā eh, gan dažādas izlūka eh, ierīces un strateģisks transporta līdzekļus. Es arī vēlējos pieminēt visas tās vienības, kas, uz vietas ir, izviet, kas ir uz vietas pārstāvēts un uh, sniedz mums ļoti nozīmīgu atbalstu ciņā pret terorismu. Mēs vēlamies uh, labāk kontrolēt šīs uh, zonas, kur joprojām ir dažādi konflikti un uh, ir. Uh, Eh, Malī centrālajā daļā, eh, arī pie robežas ar Nigēru, eh, vairākas kaujas vienības izvietotas. Un pie Malī, Burkina Faso un Nego, Nigēras šajā trīs valstu robežu teritorijā situācija ir ļoti smaga, tādēļ arī tur vēlamies izvietot vislielāko atbalstu. Un, uh, prezidents arī eh, vēlējās spēcināt eh, šo militāro spēku klātbūtni uz vietas, jo teroristi turpina uzbrukt, eh, viņu aktivitātes paplašinās arī vairāk dienvidu Sahels virzienā, arī Burkina Faso virzienā un tādēļ Mēs nedrīkstam zaudēt modrību nemirkli, un uh, mēs ļoti daudz rēķināmies ar jūsu atbalstu. Ir arī šī uh, īpašā uh, kaujas vienība, kas atbalsta uh, malī karēvjus uh, valsts, uh, vairākos valsts reģionos, tātad īpaši šajā robeža reģionā Burkina Faso, Nigēra un um, Malī. Poursuivre dans Lai turpinātu operācijas Barkhana aprakstu, gribēju teikt, ka mēs ļoti cieši sadarbojamies uh, ar uh, G5 uh, Sahelas spēkiem, lai varētu labāk garantēt stabilitāti reģionā un Vēlamies arī panākt uh, šo atbruņošanos, uh, pie tā strādā īpaša darba grupa. Un 4500 karēvi, protams, pilnīgi visu nevar panākt. Un, ja runājam par Barkhanu, mums vēl ir uh, vairākas citas sadarbības struktūras. Uh, ir jāuzlabo koordinācija starp um, arī uh, vietējiem militāriem spēkiem. G5 Sahela, uh, jāsaka, um, nu, tās ir mūsu cerības, mūsu cerību stariņš nākotnē. Tā šajā operācijā piedalās piecas Sahelas reģiona valstis, kas kopš 2014. gada ir iesaistījušās operācijā, lai kopīgiem spēkiem cīnītos pret terorismu. Tur ir uh, eh, 5000 eh, karēvi iesaistīti un viņi uh, vēlas, tātad um, 5, G5 Sahels valstis vēlas um, ar mums uh, aktīvi sadarboties un uh, Es domāju, ka tikai tā mēs varam panākt labvēlīgus rezultātus, un es domāju, bez G5 atbalsta mēs nebūtu panākuši uh, Eh, tik daudz, bet viņiem eh, trūksta eh, iekārtu, transporta līdzekļu un Barkhan operācija apmācot Sahels bruņotos spēkus var patiešām sniegt ļoti nopietnu ieguldījumu. Mūsu draugi no Sahelas var darboties, var veikt šīs militārās operācijas efektīvāk, ja viņi zina, ka var arī lūgt palīdzību no Berghana, izmantot arī mūsu kaujas lidmašīnas ir bijis uh, daudz dažādu teroristu uzbrukumu un, diemžēl, Sahels bruņoties spēki ir zaudējuši daudzus karēvjus. Uh, Un, ja nav šī lūguma pēc palīdzības, mēs, protams, nevaram sniegt atbalstu, tādēļ arī tādai koordinācijai un informācijas apmaiņai ir jānorisinās pēc iespējas efektīvāk. Un op šīs militārās operācijas, ja tās ir pietiekami labi sazarotas un ja ir, ja ir pārvaldība un sadarbība, koordinācija, kā arī, ja tiek ieguldīti diplomātiskie pūliņi, mēs patiešām varam panākt daudz vairāk nekā darbojoties katrs atsevišķi un po samitā. Uh, pieminētie četri pīlāri šeit ir ļoti svarīgi, un tieši manās kompetencēs ir šī cīņa pret terorismu, militārais pīlārs, bet arī visi pārējie ir tikpat svarīgi, un šis ir tas pīlārs, kas tiešā veidā skar tieši Francijas armiju, un, protams, arī attīstības palīdzība. Un ekonomiskā attīstība šeit ir ļoti svarīga. Tikai tā mēs varēsim atrisināt krīzi. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Merci beaucoup, Mirāla. Paldies. Jā, jūs minējāt. Uh, Barkana operācijā, kas piedalās ir arī Igaunija, un tieši šī iemesla dēļ es gribētu dot vārdu Pulkvadim Rekandam. Protams, mūs interesē arī jūsu pieredze, kā um, Igaunijas karavīri piedalās šajā operācijā, kā jūs vērtējat militāro situāciju šobrīd un uh, arī nākotnē. Paldies! Thank you very much. Liels paldies, un man ir prieks uh, būt atkal šeit. Pirms dažiem mēnešiem jau biju te, kad par to runājām. Pirmkārt, es gribētu pateikt, ka Igaunija dod ieguldījumu malī drošībā un stabilitātē un visā Sahara reģiona stabilitātē, ja piedaloties starptautiskajās operācijās. Igaunija jau uh, sūta karavīrus uz malī kopš 2013. gada jau no paša konflikta sākuma. Igaunijas um, apņemšanās iesaistīties uh, reģionā parādās eh, piedaloties eh, eh, starptautiskās misijās, arī ANO misijā un Barkānu, ko vada Francija. Tātad Igaunijas parlaments apstiprināja mūsu dalību līdz 50 militāru personu apjomā Barkāna operācijā. Pirmo reizi tas bija 2018. gada maijā un mūsu kontingons uh, um, pirmo reizi tur uh, devās 2018. gadā. Juridiskais ietvars uh, un bija arī nolīgums, un tas viss bija ļoti svarīgi, lai mēs varētu piedalīties Barkan operācijā sarunu procesu ar malī iestādēm. Bija diezgan ilgs, bet mums izdevās šo uh, procesu noslēgt ar vienošanos, un tādēļ mēs ļoti augstu novērtējam Francijas palīdzību šeit. Tā kā mums bija pavisam neliela pieredze līdz tam ar Āfrikas valstīm. 2020. gadā Igaunijas pūliņi koncentrēsies uz operāciju Barkan, kurā mēs dubultojam mūsu ieguldījumu. Mūsu speciālās vienības ir gatavas sākt tur strādāt no vasaras un gatavošanās um, dalībai šajā grupā Igaunijā notiek veiksmīgi. Visā visumā um, Igaunijas uh, militārais personāls uh, ļoti pozitīvi vērtē sadarbību ar Francijas vienībām Barkana ietvaros, bet, ja runājam detalizētāk, mūsu karavīri atrodas Gao, mums ir uh, um, dažādi uzdevumi, patrulēšana, piemēram, apmēram 20 km rādījusā, spēku aizsardzība, un eh, mēs esam daļa no ātrās rēģēšanas spēkiem. Izaicinājumi, varam teikt, ir vairāki. Pirmkārt bija klimats. Tie, kuriem ir pieredze ar Afganistānu un Irāku, Viņi teica, ka tas nav nekas eh, salīdzinot ar malī klimatu. Protams, mēs eh, ieradāmies augustā un ehm, diezgan grūti viņiem bija pierast. Tagad jau esam eh, pielāgojušies, iemācījušies, kā pielāgoties šim klimatam. Otrakārt, jā, tas ir diezgan skaidrs, ka valoda um, um, igauņiem ar franču valodu ir problemātiski un francūžiem ir arī grūti uh, um, runāt angliski, uh, igauņu um, šajā te bāzē, un uh, mēs pusotra gadu laikā esam nedaudz jau iemācījušies šo to, un uh, tas viss uzlabojas. Savienojamības uh, problēma nav, jo tas viss ir NATO kontekstā un Eiropas Savienības kontekstā saziņas uh, daļa ja nemaldos, atceros Afganistānu un Irāku ar apvienotās karalistas spēkiem. Tagad mums bija zināms problēmas, bet um, tas bija izaicinājums, bet mēs tos visus atrisinājām. Pēdējais punkts - loģistika. Kā um, nelielai valstī mums nav gaisa spēku, un um, to ir diezgan grūti atrisināt Līdz eh, šai dienai, līdz šim brīdim mēs uh, izmantojām uh, eh, Tallina, Stambula, Bamako, Gao um, maršrutu, bet uh, tad, kad būs rotācija aprīlī, mēs izmantosim Tallinu, Stambulu, Namegao. Um, mums ar Nigēras uh, iestādēm jau ir vienošanās, mums ir vīzas, un tas ir uh, jauninājums šajā ziņā. Visā visumā paldies Francijai par atbalstu un eh, es domāju, ka un mēs ceram, ka situācija šajā reģionā uzlabosies tuvākajos gados. Paldies! Merci. Paldies visiem četriem. Tagad došu vārdu deputātiem, kas vēlas izteikties. Sāksim ar Arno Danžānu no ETP lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Paldies, ka organizējāt šo prezentāciju. Ir daudz, kas sakāms, centīšos izteikties tomēr īsi. Vispirms divi atgādinājumi. Pirmkārt, nav ģeogrāfiski nevienas uh, teritorijas, kur Eiropieši eh, vai nu nacionālā vai ANO paspārnē vai Bakāna izpratnē ietvaros vai eh, zem Eiropas Savienības eh, karoga, kur būtu tik daudz Eiropiešu šobrīd kā malī, gan militārā, gan finanšu izpratnē. Uh, Tas ir atgādinājums, tāpēc, ka es neesmu pārliecināts, ka visi, jo īpaši šeit Eiropas parlamentā, ir pārliecināti, ka šī zona ir svarīga un ka tur mums ir intereses būt. Esmu dzirdējis vairākus kolēģus, arī Strasbūrā debatēs pagājušajā nedēļā, kas izrādīja muskuļus, lai runātu par eh, situāciju tuvajos un vidējos austrumos. Mēs eh, stāstam, ka vajadzētu spēcīgi uzstāties eh, um, eh, tuvajos austrumos. Ja vēlties to darīt, tad dodieties uz Sahel reģionu, tur to var darīt. Nav ko te runāt par operācijām, kuras mēs nekad nevarēsim īstenot tuvajos austrumos, vidējos austrumos. Āfrikā visiem ir vietas. Otrakārt, man ir žēl, ka Markusens kundze jau ir aizgājusi. Uh, bet es uzklausīju, ko uh, eh, SAO teica. Es atvainojos, ārējās darbības dienas teica, un uh, gribu teikt, ka Sahela stratēģija tika izveidota uh, pirms deviņiem gadiem. 2011. gada martā Eiropadome uh, 28, eh, toreiz vēl bija 27 eh, dalībvalsts bez Horvātijas, parakstīja Sahel stratēģiju, kurā viss ir ietverts. Eh, drošība, attīstība, tas bija vēl pirms džihādismu problēma, kas parādījās 2013. gadā, un tur jau viss bija, un tagad ir pagājuši deviņi gadi, un mums atkal viss jāsok, jāsāk no jauna, viss jāizdomā no jauna, ritenis jāizdomā no jauna. Uh, Nu, labi, eh, kaut kādu laiku jau tas aizņems, bet ko tad mēs esam darījuši šajos deviņos gados, jo visi pamata elementi par to, kā strādāt ar vietējām iestādēm, kā nodrošināt drošību, tas viss jau ir eh, gandrīz desmit gadus bijis skaidrs. Nu, tas man liek vilties. Vēl viens apsvērums un divi jautājumi. Par militāro aspektu to jūs visi atgādinājāt. Mēs zinām, cik liels ir izaicinājums, diemžēl. Ir vairāk daudz ilūziju par eh, G5 Sahel eh, kapacitāti. Pārāk daudz partneru valstis uzskatīja, ka tas ir brīnum risinājums, kā jau to eh, atgādināja ģenerālis Rekants. Um, tad Viņš arī um, prezentācijā Francijā atgādināja, ka um, mums pat nav G5 Eiropa, tātad prasīt uh, Sahel valstīm, kurām ir daudz mazāka kapacitāte izveidot kopīgus spēkus nekā mums. Tas ir milzīgs izaicinājums, un viņiem būs vajadzīgs ilgs laiks, līdz šie spēki vispār būs efektīvi. Nacionālās uh, nesaskaņas arī ir uh, jāpiemina 5000 km ir šis Sahara reģions, Mauritānija, Burkina uh, un citas valsts. Tur ir katrai sava specifika, savas uh, jūtīgās uh, jomas, lietas un uh, Burkina uh, armija ir katastrofālā uh, stāvoklī un mauritānieši un čadieši uh, un burkinieši un malieši, viņiem likt tagad sadarboties, tas nav tik vienkārši. Lai panāktu tādus efektīvus bruņotos spēkus, tas aizņems gadus. Un uh, mēs bijām pārāk naivi cerot, ka ar zinām finansējumu panāksim bruņotos spēkus vietējā mērogā, kas būtu gatavs sadarboties. Nē, mums ir jāpieņem šī realitāte. Un tas man noved pie tāda politiska apsvēruma un tas eh, vairāk ir vērsts eh, pie viņiem attīstības palīdzība. Tas milzīgais attīstības palīdzības apjoms, ko mēs sniedzam šīm valstīm, es varbūt nedaudz pārspīlēju, bet malī uh, redzam, ka šīs uh, palīdzības apjoms ir izraisījis būvniecības bumu Bamako. Un uh, šī nespēja, malī valsts nespēja uh, sniegt pamatpakalpojumus iedzīvotājiem, izglītība, veselība, tieslietu sistēma. Tā ir vieta, kur attīstīties terorismam. Malī džehādisti var piesaistīt cilvēkus, tāpēc, ka valsts nespēja nodrošināt pamatpakalpojumus. Un uh, džihādisti tad nodrošina šos pamatpakalpojumus, jo viņiem ir uh, kontakti. Uh, neskatoties uz miljārdiem, kas tiek sniegti eh, no Eiropas puses, eh, viena, vietējās iestādes nesniedz šos pamatpakalpojumus. Tad, kad eh, mēs viņiem prasām to darīt, tad viņi mūs apsūdz neokolonialismā. Mēs redzam, kādas ir milzīgas politiskās grūtības, un tās nevarēs tik ātri atrisināt, bet uh, tām valstīm, kas saņem palīdzību, ir jāsaprot, ka ir zināmi nosacījumi mūsu palīdzībai, un ja tās nespēja īstenot vai nevēlas īstenot zināmas programmas, jo tas neatbilst viņu vietējai politiskajai darbkārtībai, tad mums nav vairs intereses uh, viņus atbalstīt, un tad, kad es redzu, ka uh, tiek manipulēts ar sabiedrisko domu, runājot par neokoloniālismu, tad tas ir nepanesam, nepieņemam. Tie ir līdzekļi, kas nāk no mūsu nodokļu maksātājiem, un tas ir Āfrikas valsts, kas šo naudu saņem. Ja tās to nevēlas pienācīgi izmantot, tad mēs varam viņiem šo palīdzību nedot. Jo malī situācija ir tiešām ne, nepieņēmama, neizturama. Un uh, malī uh, ir vietas, kur uh, Uh, nav skolu, nav slimnīcu, um, un uh, policija uz daudzām teritorijām vispār nespēja doties. Un tas uh, tiešām ir nepieņemama. Problēma ir milzīga, un man ir divi īsi jautājumi. Pirmkārt, uh, miera līgumi. Eh, miera līgumu, tātad eh, tās puses, kas eh, paraksta šos līgumus, kāda ir situācija, lai panāktu miera līgumu noslēgšanu, jo tas ir ceļš uz stabilizāciju. Un otrais jautājums, varbūt tāds militārāks jautājums, amerikāņi ir paziņojuši, ka um, izvedīs spēkus no Āfrikas, un tas man ļoti satrauc, jo tas. Uh, ir nozīmīgs ieguldījums arī mums. Mums nav strateģiskās autonomijas uh, tur, un mēs uh, atkarīgi esam lielā mērā no izlūkdienestiem, no amerikāņu izlūkdienestiem. Un, uh, um, kā tad tas ietekmēs uh, visas šīs operācijas? Paldies, paldies par šo kaislīgo uzstāšanos. Tagad Olekas kungs no sociāldemokrātiem lūdzu. Danke, uh, madām šie. Paldies, priekšsādātāji. Pat tiešām jautājums ir ļoti sarežģīts. Nesmu īpaši optimistisks, kad mēs runājam par septiņiem gadiem, uh, par uh, mūsu militāriem spēkiem, kas piedalās un bojā gājušo skaits ir diezgan šaušminošs pēc septiņu gadu dalības Lietuva ir piedalījusies Somālijā, Centrāla Afrikas Republikā un Malī jau vairākus gadus, un tagad uh, mūsu karavīri arī ir Malī. Bet mans jautājums ir, kāds ir šis dziļākais iemesls uh, un uh, tas sab sabiedrības pieeja mūsu misijai? Uh, Mūsu aktivitātes eh, tika ļoti eh, labi pieņemtas, šī visaptvarošā pieeja. Varbūt mums vajadzētu darīt kaut ko vairāk. Mēs to arī apspriedām mūsu apakškomitejā, apspriedāmies par eh, papildus resursiem, par mūsu autonomo iesaisti militārā dalībā. Un kāds ir jūsu ieteikums mums? Kā mēs varētu aktīvāt, palīdzēt jau Pirmkārt, militārajā dalībā varbūt kā mandāts nav pietiekams Eiropas misijai, tikai apmācības misijai. Francija eh, ļoti daudz dara ar saviem sabiedrotajiem, bet pēc septiņiem gadiem mums ir vairāk eh, zaudējumu bojāgājušo šajā reģionā Un jūs jau skaidrojat to, ka ar, ar tādu jaunu krīzes vilni. Un uh, nav labi, ka mēs neesam atraduši pietiekami labus kontaktus ar vietējiem un ka mums nav pietiekamu spēju, lai to apturētu. Šo agresiju apturētu. Paldies. Tagad uh, Pēters Austravičs no Riņu Europe grupas lūdzu. Paldies, Natālija. Paldies visiem, kuri vērsās pie mums šajā ļoti steidzamajā jautājumā. Tā steidzamība nav mazinājusies, un šajos desmit gados, un arī turpmākajos desmit gados tas varētu palikt tikpat aktuāls, ja mūsu atbilde nebūs pietiekam laicīga un pietiekam apjomība. Uh, Šis nav um, reģionāls drošības izaicinājums, šis ir Eiropas līmeņa drošības izaicinājums, un pienāks kaut kāds brīdis, kas, ka, kad tas viss kaut kādā citā uh, veidolā um, uh, mūs ietekmēs, un tam būs ietekme uz Eiropas uh, līmeni. Tāpēc mans jautājums ir sekojošs Kāda reakcija, kāda atbilde bija no dalību valstīm pēc tam, kad šīs te konferences eh, notika reģionā un um, vēl notiks, vai jūs esat eh, optimistiski saņemt pozitīvas atbildes no eh, dalību valstīm, ehm, dot politisku, militāru vai drošības ieguldījumu kopīgā operācijā? Kāds būtu jūsu vērtējums šeit? Un ja jums jautā par to, eh, kur visvairāk trūkst resursu, vai tie ir cilvēku resursi, es runāju šeit par militāru reakciju, vai tie ir eh, kaut kādi materiāli resursi, kas pietrūkst, kas pietrūkst visvairāk eh, šajā tēmā operāciju bāzē. Arno bija pilnīgi taisnība, tad, kad viņš teica, ka valsts veidošana ir svarīgs aspekts, proti, ka tur trūkst pamatpakalpojumu un paši valsts pamati, un tāpēc arī nav iespējams gūt taustāmus uzlabojumus. Tātad, ja nav skolu, nav pamat veselības aprūpas sistēmas, tad ir vienkārši manipulēt ar cilvēkiem. Uh, ar vietējiem iedzīvotājiem. Mūsu attīstības palīdzība būtu jāpārvirza uz uh, kapacitātes veidošanu, uz valsts uh, veidošanu turpmākajos gados, tad varētu varbūt uh, gaidīt pozitīvus rezultātus vai vismaz kaut kādas izmaiņas visādi citādi. Mēs visu laiku uh, esam šajā aburtajā lokā un uz vietas nekas nemainās. Um, bija tāds ļoti spēcīgs vēstījums um, mm, dokumentos, uh, sakot par to, ka mazinās sabiedrības akceptance. Es nezinu, kāpēc uh, īpaši tika minētas um, uh, franču karavīru vienības, bet tās uh, sabiedrības kā neatbalstot, kā ir ar starptautiskiem spēkiem, ES vai ANO spēkiem. Uh, Vai tiešām uh, Francijas klātbūtne viņiem tik ļoti nepatīk, vai tā ir jebkura ārvalstu karavīru klātbūtne, kas tiek vērtēta kā negatīva šajā reģionā? Protams, ka tas uh, noved mūs arī pie jautājuma par uh, dažādu līmeni politikas plānošanu. Un visbeidzot, vai jūs uh, varētu nedaudz vairāk uh, pastāstīt par šiem te oponentiem, par um, opozīcijas spēkiem, kas um, cīnās pret uh, valdības spēkiem, pret mūsu spēkiem, vai tie ir ārvalstnieki, kas viņi ir, vai tie ir um, um tiešām pārrobežu spēki, Malī, Burkina Faso, uh, Nigēra, te jāmin, vai tie ir tie spēki, kas uh, pārvietojas uh, pāri robežām, uh, un ir tādi kā reģionālie eh, spēki, vai viņi ir balstīti uz ciltīm, kas tie ir par spēkiem. Un visbeidzot, jautājums par to, cik lielā mērā pasliktinājusies drošības situācija ietekmē tā saukto migrācijas krīzi. Vai um, tie, kas cīnās pret mūsu spēkiem un vietējie iedzīvotāji, ir uh, iesaistīti cilvēku kontrabandā, migrantu vešanā uz Eiropu vai citur, jo tas ir tāds ienesīgs rūpals un tādējādi var finansēt dažādas aktivitātes. Tas ir tas uh, jautājums kopums, ko gribēju uzdot. Paldies! Merci, je passe la parole à monsieur Basescu. Jā, paldies, tagad Basescu kungs. Madam President. Priekšsēdētājs kundze. Runāšu rumāņu valodā. Es šeit uh, atsaukšos uz revizijas uh, palātas uh, ziņojumu par uh, aktivitātēm Sahels reģionā. Pieeja ir tāda, ka raugoties uz eh, no vienas puses eh, misiju gatavošanu un no otras puses arī saņēmēju valstu reakciju, šis ziņojums ir ļoti eh, negatīvs, un šeit ir redzams, kā ar dažiem partneriem mēs vienkārši zaudējam laiku. Tā vismaz izriet no revizijas palātas ziņojuma. Ko mēs varētu darīt, ja palīdzības saņēmēji nevēlas saņemt palīdzību? Mēs investējam naudu, militāros spēkus un saņēmēji. Nemaz nav ieinteresēti to saņemt. Nu, vismaz es tā uh, saprotu šo revizijas palātas ziņojumu. Man liekas, ka politiskiem soļiem ir jānāk kā pirmajiem, noskaidrojot, ko saņēmēji vispār vēlas. Sahels reģions ir milzīgi liels, kā ģenerālis teica. Jūs nevarat uh, izmantot spēku lai uh, uzspiestu risinājumu, ja uh, ir uh, tikai nepārāk lieli militārie apjomi. Un mēs nevaram uzspiest mūsu redzējumu. Tad mums vajadzētu plašāku solidaritāti uzsvērt, ja mēs runājam par intervenci Sahēlā. Francija ir uzņēmusies šo lielāko daļu. Mēs varam arī atsaukties uz vēsturi un izdarīt secinājumus, mācīties. Dažas valstis var prasīt plašāku militāro kapacitāti, varbūt vairāk plašāk iesaistīts. Domāju, ka mums vajadzētu skaidrot to Eiropas pilsoņiem. Un liekas, ka Sahela operācijas ir bezgalīgas un uh, bezdibens uh, naudas saņēmējs. Naudas līdzekļi nāk un nāk un pazūda. Tas nozīmē, ka ir nepieciešama plaša diplomātiskie centieni un mums ir mūsu uzmanība jāvērš uz to, lai no uh, mūsu palīdzības saņēmēji būtu labi partneri. Un otrkārt, mums ir nepieciešams uh, pareizais militārais uh, aprīkojums, un visām valstīm jāiesaistās. Nu, galu galā tā ir uh, ES uh, redzamākā misija, un tā pret to arī jāizturas. pēc um, notikumiem Berlīnē. Es biju gandarīts uh, par uh, diskusijām par vidusjūras reģionu. Un, uh, manuprāt, uh, ir tomēr vēl tāda šaubīšanās, vai mums jāiesaistās vai nē Sahelā. Bet ir jābūt skaidri, ka diplomātiskajiem centieniem vieniem pašiem uh, ka ar to nepietiek, un kā jūs jau to varat redzēt, diplomātskie centieni ir nepieciešami kopā ar spēju uzspiest, ko vēlamies. Nu, piemēram, ir izteikti kritiski vārdi attiecībā uz Turciju, taču Turcija spēja to pieju izmantojot militāro spēku, uzspiest, jo 45 tūkstoši um, bruņoto spēku nav pietiekami daudz. Un arī mandāts, kas ir dots Sahās reģiona operācijām, nav, operācijām nav pietiekams, manuprāt. Ir uh, pilnīgi jāpārdomā šī pieeja, un tāpat arī mums ir jārunā par uh, militāro uh, personālu lai varētu tiešām izstrādāt labāko mandātu. Nesmu um, situācijas lietpratējs, esmu izteicis vairākus uh, viedokļus un uh, mans secinājums esmu izdarījis tikai pēc revīzijas uh, palātas uh, ziņojumu. Un, ja uh, lasam to ļoti precīzi, tad secinājums ir, ka mēs uh, neliederīgi izmantojam mūsu naudu. Un tad jautājums jāuzdod arī, cik daudz naudas mēs esam gatavi neliederīgi izmantot, cik desmitgažu laikā. Jo ir skaidrs, ka tagad nedodamies pareizajā virzienā, mēs vienkārši uzturam status quo. Tas nenāk par labu ne valstīm Sahels reģionā, ne eh, ir pieņemam mums pašiem. Paldies! Paldies tagad Peters kungs! Paldies, priekšstādājs kundze. Es gribētu teikt paldies runātājiem par sniegto informāciju un gribu uzsvērt arī to, cik nozīmīgi ir tas, kas ir paveikts šajā sektorā. Redzam, ka riski ir lieli, jā. Mans jautājums ir pagājuši nedēļa Strasbūrā pieņēmām ziņojumu par kopējo drošības un aizsardzības politikas um, attīstību, Danžāna kungs sastādītais uh, ziņojums. Un mans jautājums ir tāds, kā jūs reaģējat uz 35. punktu? Lai palīdzētu jums atbildēt, es uh, citēšu, ko mēs uh, nolēmām un kas bija apstiprināts Strasbūrā. Citēju šajā kontekstā EAD nav izveidojusi uh, skaidrs norādes, kā uh, Nigers un Malī uh, misiju novērtēt. Misijas nav adekvātas un uh, nav pieņemts uh, vērā tās ietekmes. Tātad mans jautājums ir, kā jūs varat reaģēt uz šo ļoti nozīmīgo ziņojumu, kas tika pieņemts pagājušajā nedēļā Strasbūrā. Paldies, un tagad Volis kungs. Paldies, paldies par jūsu prezentācijām. Nu, samērā drūms attēls. Neskatoties uz stratēģijām, kas tika attīstītas pirms vairākiem gadiem. Liekas, ka lietas nevirzās eh, nemaz labāk, un Einsteins, man liekas, eh, jau teica, darot vienu lietu visu laiku un eh, gaidot atšķirīgus rezultātus, ir zinām veida trakums. Vai militārs risinājums vispār ir iespējams, vai jūs domājat, ka atšķirīga pieeja ir nepieciešama? Un liekas, ka Ja skatāmies, tad varētu piekrist tam, ka valstis ir tik ļoti vājā un ievainojumā pozīcijā, ka tas ir džihādistiem labākais, labākā augsme, lai augtu un zeltu. Un kā šo situāciju var risināt? Nabadzības līmenis. Uh, tikai pieaug, vai tas nepaliks ļoti sarežģīti eh, militāru risinājumu vispār tur rast. Paldies! Paldies ļoti daudz eh, jautājumu. Es atbildēšu pati uz pāris jautājumiem. Jautājumi, kas ir saistīti ar malī misijas eh, jautājumiem, kas pietrūks, lai tā būtu aktīvāta, vai tas ir mandāta vai eh, kapacitātes eh, jautājums eh, sniegt ekipējumu mm, tie, tam karaspēkam, ko apmācam un kāds varētu būt rezultāts un miera misiju uzturēšanas rezultāti. Tāpat arī kādas citas Eiropas valstis ir eh, devuši signālus eh, par viņu iesaistīšanos eh, situācijas risinājumā. Ir īpaši Takubas operācija un zināt, ko vairāk par Eiropas valstīm, kas pozitīvi ir atbildējušas uz aicinājumu. Vairāki uh, deputāti uzdeva jautājumus par uh, Eiropas Savienības un šīs zonas uh, nozīmīgākajiem aktieriem. Tātad piecas valsts Sahels uh, reģionā. Es uh, negribu tās kritizēt, taču tiek prasīts tas, kas ir iespējams un arī finansējuma jomā. Vai uh, solījumi ir uh, pildīti un uh, kur īsti mēs uh, esam uz vietas, uh, kur citas. Uh, varas ir arī redzamas, kuru vērtības varbūt nemaz nesakrīt ar to, ko mēs vēlamies. Tātad runātāji uzstāsies noteiktā kārtībā un jūs varētu sākt atbildēt. Paldies ļoti labi un um, ļoti precīzi jautājumi. Es uh, sākšu atbildēt ar jautājumu par stratēģiju, kāda mums uh, ir, kas ir izstrādāta 2011. gadā jau un kuru pārskatam tagad un diskutējot ar jums arī ļoti nozīmīgs uh, punkts konsultācijās, ko veicam par šiem jautājumiem. Divi e, pamata e, jautājumi un izmaiņas, par kurām mēs diskutējām, e, ir tas, ko nosaka valsts pašas, un tas ir, lai valsts apzinātos krīzi. Jūs jau pieminējāt miera procesu malī, tas ir bijis ļoti ilgs, un visi uzbrukumi Burkina Faso un Nigērā, Čadā, Mauritānijā arī ir izaicinājumi atsevišķi. Uh, Taču tas ir eh, izšķirīgi, un es tiešām varu teikt, es eh, esmu ar augsto pārstāvu vairākās tikšanās bieži un ministrijās, kur mēs ļoti skaidri esam norādījuši uz to, ka šīm valdībām aktīvi jāiesaistās. Un tas arī ir uh, punkts, kur mēs esam kopā ar viņiem un kur mēs uh, identificējam tādas īpašās trauslās zonas, kā mēs to saucam, jo es paraugoties uz Sahelu vēsturi, tad vienmēr plašas zonas ir bijis, kur nomādu ciltis ir pārvietojušās un noteiktas grupas ir koncentrējušās uz šīm zonām, kur nav valsts pārstāvēta. Un šeit mēs redzam izaicinājumus, un šeit ir drošības un arī attīstības izaicinājumi. Uh, Vai drošība vien pat varēs risināt situāciju? Nē, tā tas nav. Dažkārt tie ir vienkārši normāli pilsoņi un uh, nākamajā mm, dienā iesaistīti uh, tirdzniecībā, un tas ir paudžu jautājums, uh, un jaunie cilvēki dažām grupām pievienojas. Daudz ko var teikt par šo jautājumu, varbūt, ka ģenerālis arī to turpinās. Tas, par ko mēs tagad runājam, ir ir, ir vajadzēts plašākas reformas, atbalstot valdības, kas tās veids, un pieņemot lēmums. Tā būs Marta konferences tēma. Kur ir geogrāfiskās zonas, kur ir vairāk, kas jādara gan drošības, gan attīstības, gan humanās palīdzības jomā, lai būtu alternatīva cilvēkiem, kas šajos reģionos dzīvo, lai varētu dzīvot. Bija tāds specifisks jautājums par malī miera procesu. Tas bija 19. datumā, pēdējā sēde pirms pāris dienām. Tika uzsvērts, ka tas ir vēsturisks. Piecus mēnešus viņi netikās Kidāla problēmu dēļ un Alžīrs būs pie pārstāvēt ministru līmenī. Alžīra virzīja Mm, šo procesu pieci ministri no Malī un ap Kīdalu atkal tiek veidots sadarbības modelis un arī līdzekļu ziemeļu daļām. Tātad tas notiek. Bet nu, vēlreiz atgriežoties pie stratēģijas pārskatīšanas, tā ir viena no galvenajām prioritātēm un diskusijas tieši kā šī uzklausīšana un uzklausot to, ko jūs uh, stāstat par jūsu bažām, tas ir ļoti nozīmīgi. Un pēdējais jautājums - migrācija. Es esmu bijusi uh, Burkina Faso un Nigērijā Dānijas vēstniece. Ļoti daudz lietas, š, š, lietas šajā reģionā ir savstarpēji saistītas. Daļa no migrācijas jautājumiem arī ir saistīti ar nelegālo darbību. Mēs zinām, ka ir uh, migrācijas ceļi. Un uh, tā, tie ir gan ieroči, gan cilvēki, kas tiek transportēti pa šiem ceļiem. Un tās ir savstarpēji saistītas lietas. Un es gribu teikt, ka mēs tieši sadarbojamies ar Mali un Āfrikas Savienību un mēģinam uh, veidot. Uh, vērtēšanas un novērošanas punktu malī, lai uh, plašāk varētu uh, darboties. Un, kā jau teicu, mēs aktīvi strādājam. Un, kā jau teicu, ir vairākas krīzes, un tādēļ uh, integrēta pieeja ir nepieciešama. Gara atbilde, bet uh, komplekss jautājums. Paldies par jautājumiem. Paldies tagad ģenerālis Pulkinens. Paldies, kā prasīts, apmācības misija un tāpat arī ASV iesaiste. Tātad daži jautājumi raisa bažas. Drošības situācija pasliktinās un aizvien vairāk ir gan pieredze par pretiniekiem, gan zināšanas par viņiem. Mums ir nepieciešams uh, ASV atbalsts uh, Āfrikas uh, kontinentē, ne tikai ziemeļos. Es došos uh, svētdien uz ASV un lūkšu lūdzu, neaizmirstiet uh, šo jautājumu, un tas ir jautājums arī par uh, drošību un šo ziņu jādod amerikāņiem pēc iespējas jā, biežāk. Un vēl par to, ko Birgit teica par mūsu pretniekiem. Jā, protams, ka mēs uh, raugamies, kā šo ārzemju cīnītāju plūsmas sasniedz Sahelu, un mēs jau redzam viņu ietekmi. Viņi ātri mācās tektiku, stratēģiju, tehniku. Viss ir ļoti labi attīstīts. Viņi izmanto visas tās priekšrocības, kādas gūši Sīrijā un Irākā un Afganistānā. Tas tiešām rāja bažas, jo tas ir jautājums par vietējo spēku darbības ticamību, un tas ir ļoti sarežģīti. Ļoti sarežģīti arī ir uh, aizstāvēt, ko daram. Un džihadisti dažkārt ir ļoti labi apmācību zinoši un arī uh, aprīkot. Tagad vietēji iedzīvotāji, jauno cilvēku uh, frustrācija, nav darba, nav valsts aktivitātes, konflikti apkārt Tas ir pamats džihadistu uh, rekrutēšanai, un džihadisti ļoti labi arī komunicē. Ir video tieši tāpat kā uh, Sīrijā uh, ISIS uh, strādāja, aicinot jauniešus piemētošos līdz ar to šī rekrutēšana tieši tā arī notiek, un tas ir ļoti satraucoši. Runājot par uh, um, Malī un kādas ir perspektīvas Jā, protams, es piekrītu jums, ka ir zinām vilšanās par rezultātiem, jo rezultāti nu, nav bijuši izšķirīgi vai pietiekami labi pēdējo septiņu gadu laikā pēc mūsu iesaists, bet uh, situācija ir dramatiski mainījusies pēdējo trīs gadu laikā. Un tas tiešām noved mūsu situācijā, kad kaut kas jādara mūsu mandātu, ir nepieciešams izmaiņas. Taču investīcijas, kādas ir bijušas ir, iepriekš, ir ļoti labas. ES reputācija ir augsta, to varu teikt, ka mūsu apmācīja tā vienmēr ir gaidīti, nav bijušas nekādas demonstrācijas pret. Runājot par mūsu atbalstu, un to faktu, ka mēs neiesaistamies aktīvi cīņās. Mēs par um, tas ir uh, veiksmīgi vērtēts. Tagad par nākotni. Un kā mēs varam izmantot ES uh, pieejamos instrumentus nu, ļoti skaidri mums ir jāizmanto. Kompleks pieeja nav iespējams tikai uh, militārs risinājums Rietumā Afrikai, ja vispār ir kāds. Mums ir jādarbojas uh, apvienojot ES citas uh, aktivitātes un uh, šādā izpratnē mandāts pat labāk ir pietiekams mums ja mēs varētu tikai nedaudz paplašināt mūsu mandātu, nedaudz dziļāk un nedaudz uh, intensīvāk, tad tas varbūt arī būtu veids, kā mūsu darbu veidot efektīvāku. Runāju, mums ir cilvēku resursi, tie ir apmācīti, un tas uh, dod mums iespēju dalību valstīs um, aktīvi darboties, uh, sniedzot ES uh, atbalstu. Arī aprīkojumā uh, Eiropas miera instrumentu ietvaros. Un tas paaugstinās mūsu spējas. Pilnīgi skaidrs ir tas, ka lai mūsu mandātā iekļaut visas iespējas. Ir lieli izaicinājumi, visas dalību valstis, visi pozitīvie spēki ir jā, jāsaista gan uh, tiesiski, gan arī legāli. Mums jāgūst atzinība tie valstīs, kurās palīdzam, Burkina Faso. Katrā gadījumā ir valsts, kur ir uh, palīdzība plaši vajadzīga, un mēs uh, raugamies, kā mēs varam sniegt šo atbalstu. Un būs uh, sarežģīti, bet nepieciešams to darīt. Paldies! Paldies, ģenerālkungs! Admirāli Pēķī, vai jūs vēlētos uh, dažus vēl papildus komentārus izteikt? Jā, gribēju pievērsties diviem aspektiem. tika teikts, eh, ka vietējie iedzīvotāji nevienmēr atklātām rokām uztver mūsu bruņotos eh, spēkus. Mums ir uh, vienības izvietotas, un jāsaka, patiesībā mūsu militāristi nu, netiek tā negribīgi uzņemt, jo mēs tur uz vietas garantējam drošību, mēs šos cilvēkus pasargājam. Jā, protams, Baka, Bamako ir bijuši arī uzbrukumi mūsu vienībām, un visi jau nedomā vienkārši. Ja mēs skatāmies, kas notiek politiskajā dimensijā, kas tiek atspoguļots medijos, nevienmēr tā ir simtprocentīga patiesība. Un uh, pārsvarā varu teikt, ka mēs uh, apsargājot uh, šos vietējos iedzīvotājus, tomēr jūtamies gaidīti. Un otrām kārtām, jā. Ja, Mums vajag būt nepiekāpīgiem uz vietas, mums ir jācīnās pret džihadismu, tas ir ilgtermiņa projekts. Uh, Tātad eh, mēs nevaram eh, gūt jau kaut kādus panākumus dažu dienu laikā. Mums būs nepieciešami vairāki gadi, un jau vairāk gadi ir pagājuši, lai varētu kaut kādu eh, stabilizāciju uz vietas ieviest. Un cīņa pret džihadismu, pret startautisko terorismu, tas prasīs vairākus gadus. Tas ir milzīgs izaicinājums. Ja mēs runājam par nepieciešamībām uz vietas un arī par Amerikas potenciālu visa labā militārā grība mums ir ļoti svarīga, un Sahelas reģionā ir tāds ļoti plašs dažādu misiju spektrs, un ir eh, arī dažādas iespējas rīkoties. Un, ja mums ir jāpieņem politiski, demokrātiskas eh, dabas lēmumi, ņemot vērā arī katras um, armijas kapacitāti, uh, Eh, mēs varam iesaistīt eh, karēģus eh, Barkhana aktivitātēs, cīnoties pret terorismu. Un ir iespējams arī, piemēram, tīri, ir iespējama tāda loģistiskā palīdzība, gaisa transports, medicīniskā palīdzība un um, arī citas struktūras. Es domāju, ir dažādi veidi, kā Eiropas spēki var palīdzēt Malī, gan militārā veidā, gan arī citādi. Un mūsu koalīcijā Sahelā ir ļoti svarīgi. Mums, protams, ir svarīgi iesaistīt dažādas valstis atkarībā no katras iespējām un uh, kapacitātēm. Jā, ja pat jūs um, nerunājat franciski, neuztraucieties, kā mūsu biedrs no Igaunijas, mēs uh, uzņemam visus. Un ir arī uh, paredzēts izveidot šī takuba uh, kaujas vienību, tā būs īpašā vienība. Un mēs uh, ceram, ka Eiropas valstis arī iesaistīsies un uh, reaģējis uz mūsu aicinājumu. Mēs esam uh, plānojuši ar šīs vienības palīdzību palīdzēt Malī bruņotajiem spēkiem cīnoties pret terorismu reģionā. It sevišķi šajā robežu reģionā, kur uh, atrodas blakus trīs valstis uh, - Malī, Burkina Faso un Nigēra. Uh, Un uh, ir jau šie startautiskie bruņotie spēki ar labu pieredzi, kas ir cīnījušies gan Irākā, gan Afganistānā. Un, uh, protams, ka šie karievi var palīdzēt arī malī bruņotajiem spēkiem, uh, lai cīnītos pret šo milzīgo izaicinājumu. Un, uh, atrodot un mērtiecīgi uh, iznīcinot šīs uh, teroristu vienības. Un, protams, tā ir arī politiska izvēle, un mums, protams, ir nepieciešams vēl vairāk atbalsta, vēl vairāk kapacitāšu, mums ir nepieciešamas gan transporta līdmašīnas, gan kaujas līdmašīnas, mums arī uh, vajag eh, vēl vairāk dažādu uh, eh, izlūk vienību, izlūk struktūru, piemēram, ar droniem arī veicot izlūkošanu un mm, šāda integrēta palīdzība mums ir ārkārtīgi svarīga. Un uh, tad mēs arī šo, šīs militārās struktūras varētu plašāk izvietot. Ja runājam par uh, līdzekļiem, kas mums īsti nepieciešams, resursi vai tas ir cilvēka kapitāls, mums ir jārunā par kombināciju. Uh, Ir, protams, jāparūpējas arī, lai šie Sahels uh, vietējie bruņotie spēki būtu efektīvi, ir nepieciešami karēvi, gan vīrieši, gan sievietes, labi apmācībi, apmācīti, motivēti ar visu nepieciešamo aprīkojumu, protams, arī uh, komandanti, kapteiņi, tie, kas var vest šīs vienības uh, cīņā, un uh, mums, uh, protams, jāskatās, lai šie cilvēki nedotos prom no kaujas laika, laukā jau pirmā uzbrukuma laikā. Tādēļ uh, tiem ir jābūt ļoti apmācītiem, uh, motivētiem uh, cilvēkiem, un uh, tātad finansiālais aspekts, uh, protams, ir ļoti svarīgs, bet tas nav vienīgais. Cilvēka resursi ir ārkārtīgi svarīgi. Un mēs uh, ceram, uh, ka patiešām uh, mums būs tādi labi bruņotie spēki ar pārliecinātiem, motivētiem kareiviem. Vai jūs vēlējāties kaut ko vēl piemetināt, bet varbūt lūdzu nerunājiet pārāk ilgi, ja mums vēl ir darbs palicis. Jā, saka Rekanda kungs. Francijā, Beļģijā, Spānijā. Ja es eh, salīdzinu to, kas notika 2017. gada beigās, kad tika lemts, ka Igaunija arī piedalīsies Barkhan misijā, mēs apmainījāmies ar informāciju, cik vien daudz tas ir iespējams. Eiropas Savienība, ir NATO mandāts, ir ANO. Eh, Tā tad eh, ļoti bieži ir eh, šī divpusējā struktūra, divpusējās sarunas. Mēs arī mainījāmies ar pieredzi, stāstījām, ko esam pieredzējuši uz vietas, un mēs esam optimistiski noskaņoti par to, kas notiks ar Barkhan misiju nākotnē. Paldies. Es domāju, ka tagad vēl varētu uzklausīt pēdējo komentāru un tad runāsim par Burkina Faso, Danžānkungs. Paldies. Es tikai gribēju uzsvērt uh, to, ka šis Igaunijas um, gadījums ir ļoti interesants. Drošības stabilitāte. Protams, Igaunijai tas, kas notiek Sahelā, nav prioritāri, bet Igaunijas karēvi ir tur uz vietas. Es domāju, tā ir tāda Eiropas sadarbības um, esence. Un, uh, ir šis, šī doma, šis simbols, ka mēs esam sabiedrotie, ir alianse, un jūs piedalāties tur uz vietas, tajā reģionā, kas varbūt ir svarīgāks pat citām Eiropas valstīm. Tas ir vienkārši lieliski. Ja mēs runājam par UTM misiju, un dažreiz dzirdu, ka ir dažas Uh, valstis, kas nevēlas savus uh, spēkus sūtīt uz Malī tieši uh, valodu jautājumu dēļ, jo Malī ir frankofona valsts, un ja jūs, piemēram, uh, nerunājat franciski, ja jūs valstī vairākums nerunā franču valodā, nu jā, tas uh, jums jau liekas sarežģīti. Šis arguments varētu šķist nu, ļoti saprotams, bet ir kāda ķibele. Es nu pat biju Somālijā Tur bija UTM misija, un Somālijā ir līdzīgas problēmas. Un misijā eh, piedalās tikai septiņas valstis. Somālija ir anglofona valsts. Un Jāsaka, ka valodu barjera patiesībā ir aploms arguments un uh, nevajadzētu to izmantot, lai nepiedalītos misijās, jo tas ir vienkārši solidaritātes trūkums un tam nav nekāda sakara ar valodu barjeru. Paldies! Paldies! Sākumā vēlējos pateikties uh, visiem mūsu viesiem uh, par uh, šīm ļoti interesantajām prezentācijām. Gribēju pateikt uz redzēšanos tiem, kas tagad dosies prom, būs īsts pārtraukums, un tad mēs runāsim par drošību Burkina Faso. Chers collègues, je vous propose que nous reprenions la séance. Dargie kolēģi, turpināsim mūsu sēdi. Paldies eh, Markusons kundzei un ģenerālim Pulkinenam par to, ka viņi visu rītu piedalās mūsu sēdē un Skype savienojumā mēs eh, diskutēsim ar Andriju eh, Leboviču, kas ir Eiropas padomas ārējo attiecību pētnieks video austrumu un ziemeļa austrumu programmu jautājumos situācija. Āfrikas ziemeļa Āfrikā ir satraucoša. Arī paraugoties uz ziņām un šodienas ziņām 30 civilpersonas nogalinātas pirmdien iebaidīšanas uh, akcijas un uh, citi noziegumi Burkina Faso ciemos. Uh, skolnieki, kas mācās, viņus neģina iebēdēt, novēršot viņu došanos uz skolu tiek veikta sistemātiska destabilizācijas mēģinājumi, un šie jautājumi arī uh, Malī, par kuriem tikko diskutējām, ietekmē situāciju. Es uh, centienu stabilizēt Burkina Faso ir uh, jau ilgu laiku veikti drošības, pārtiks drošības, lauksaimniecības, ūdens, nodarbinātības, um, valsts pakalpojumu un citos uh, sektoros vairāk nekā miljards eiro ir sniegts no 2014. līdz 2020. gadam no Eiropas Savienības instrumentiem. Un neskatoties uz visu, ir ļoti liels problēmas Burkina Faso. Plaša vardarbība. Lebavičs kungs, ja jūs mūs dzirdat, tad es labprāt lūkšu jūs uzstāties pirmaniem, lai jūs mums skaidrot situāciju, kurā ir Burkina Faso un runāt par izaicinājumiem un problēmām, ar kurām Burkina Faso saskars, un lai jūs arī iezīmētu to um, situācija, kāda ir izveidojusies, ievērot arī to, ka Burkina Faso ir uh, vēlēšana gadā. Paldies, paldies uh, par šo uh, iespēju uzstāties. Man ļoti žēl, ka nevaru uh, redzēt jūs uh, Briselē, bet nu, uh, es uh, diskutēju ļoti ar jums uh, no Ņujorkas un ļoti agri. Runājot par um, drošības uh, jautājumiem, Mulkan Faso jāsaka, laiks ir ļoti sarežģīts un bīstams. Uh, Šodien un uh, rīt būs sēras, jo uh, ir 36 um, uh, um, civiliedzīvotāji nogalināti uh, Santa Mangas uh, provincē uh, pirmdien. 2019. gads ir bijis nāvējošs starp 1000 un 20 cilvēkiem nogalināt Burkina Faso arī simtiem uh, karavīru. Drošības uh, situācija pasliktinās visu laiku. Un satraucoši ir džihadistu grupu izplatīšanās eh, un uzbrukums sākās 15. un 16. gadā. Daži eh, jautājumi par šo nedrošību ir uh, saistīti ar Kampaore režīmu 2014. gadā un uh, arī uh, valsts vadītāju uh, un uh, bruņoto spēku darbību un spriedzi. Nesenā laikā mēs redzam, ka džihadisti Ziemeļmalī eh, jau no 2012. gadā aktīvi darbojas Al-Qaida, Islama Magreba, Ansar Aldīna un arī UNMINES kustība, kā arī džihads Rietumāfrikā rekrutē un apmāca Burkina Faso cīnītājus. Sākotnēji eh, viss tas, kas sākās Ziemeļa Sahels reģionā eh, un robežos ar Mali un eh, Nigēru, ir saistīts ar Ansarul Islam un Ibrahimālam Diko aktivitātēm. Tas ir cieši saistīts Amadu Kufa aktivitātēm un 2013. gadā viņš sēdēja cietumā Malī. Pēc viņa nāves 17. gada maijā organizācija pārņēma viņa brālis Džafars. Uzbrukumi kļuva biežāki, un divas lielākās džihadistu grupas Sahelā to pat labāk Alkaida un Islam un Muslim atbalsta, kā arī Islam valsts atzars lielā, plašajā Sahārā. Ansar un Islam aizvien vēl eksistē, un tāpat arī viņiem pievienojas Dženim un ISKS. Uh, Un atsevišķos gadījumos, sākot no augusta 19. gadā, Islāma valsts un citas grupas um, arī ar abām grupām ir apvienojušās un īsteno uzbrukumus uh, vērstus pret uh, valsts austrumos. Uh, tas skar civiliedzīvotājs, um, zeltračus, militārās bāzes un uh, kontrolfunkcijas. Tātad Rietumāfrikas valstīs uh, Starptautiskā a, a, krīzes grupa, ko sauc Burkinabē Dur, aptver plašāku reģionu. Mēs redzam, ka a, šīs a, ciņas operācijas a, ir sarežģītas, a, prasa upurus, a, džihadistu a, grupas uzbruk bieži ne tikai karavīriem, bet arī tradicionālajiem a, vadītājiem, reliģiju pārstāvjiem, bēgļiem. A, un kristiešiem. Šie uzbrukumi ir domāti, lai apspiestu opozīciju un vainātu valsts uh, klātbūtni. Tāpat arī vēsta pret um, uh, Francijas uh, spēkiem un uh, uzbrukumu Burkinabē uh, valdībai. Uzbrukumi tiek veikti civiliedzīvotājiem un um, arī uh, varas uh, pārstāvjiem. Um, tāpat arī uh, Koglo Vogo grupas ir mērķis. Tātad jārunā, ka Fulāni džihad aktivitātes paliek aizvien plašākas. Tās ir zināmas džihadistu grupas. Pēdējo gadu laikā to klātbūtni ir pieauguši, tā arī Mali un Nigērā. Tāpat šie spēki ir jāredz plašākā kontekstā. Uh, ir um, jānovērš stigmatizācija, uh, aptverot pilnīgi visus um, iedzīvotājus. Džihadistu grupas uh, rekrutē uh, jaunus cīnītājus, um, tāpat kā citur uh, reģionā, um, vērš, pievēršoties dažādu uh, etnisko grupu jauniešiem. Un uh, tieši tagad ir jārunā par uh, to, ka uh, šādu bruņoto grupu apjoms pieaug. Un tā tad ne tikai džihadistu grupas, bet arī citas uh, grupas, kas ir saistītas uh, vietējo um, jautājumu risināšanā. Un nesen mēs redzējām, kā tika pieņemts uh, likums, kas ļauj brīvprātīgajiem uh, palīdzēt uh, drošības uh, spēkiem, un tas varētu būt arī plašs uh, um, riska faktors un padziļināt. Uh, uh, sadalījumu valstī un džihadistu uh, uh, rekrutēšanu. Uh, ja um, netiek um, pareizi veiktā pāraudzība. Šajā kontekstā džihadistu grupas uh, ir lielāks apdraudējums uh, Burkinā dzīvojušiem uh, civiliedzīvotājiem. Šajā kontekstā Eiropas Savienībai ļoti nozīmīgi atcerēties par nepieciešamību veikt politiskas un pārvaldības darbības un arī mēģināt uh, pārvaldīt uh, situāciju drošības jomā, kas pasliktinās. Uh, Mm, pu um, galotņu tikšanās laikā pagājušajā nedēļā, kad Francijas un ES um, runātāji mēģināja runāt un uh, iezīmēt uh, nākamos uh, drošības uh, spēku soļus un um, darbības virzienus. Um, es pats esmu um, aicinājis um, apmācības padziļināt, palīdzēt arī um, uh, uh, plašākā jomā, un tas varētu novērst um, šausmu darbus padarināts uh, pret uh, civiliedzīvotājiem no bruņoto uh, grupu puses. Bet uh, jāsaka, ka Burkina Faso uh, ar plašas reformas drošības sektorā ir nepieciešams, un tāpat arī uh, reformas valsts pieejā pārvaldībai. Līdz ar to um, starptautiskā uh, sabiedrība ir aicināta uh, uzraudzīt centienus, kādi tiek veikti, un visu laiku paturēt prātā tas, ka politiskās aktivitātes ir jāiesaist arī ne tikai runājot par militāro pusi, bet arī efi, efektīvi rīkojoties, lai palīdzētu militāro grupu apslāpēšanai, nemaz neļaujot tām izcelties. Paldies! Lūdzu! Paldies par šo prezentāciju. Jūs ļoti labi iezīmējāt situāciju Burkinā Faso. Un tagad es gribētu arī runāt par uh, Eiropas Savienības reģionālo iesaisti Burkinā Faso. Uh, arī sadarbojoties ar NATO. Un uh, Eiropas Savienības iesaiste gan Burkina Faso operācijās ir visai ierobežota. Došu vārdu gan e, ģenerālim Pulkinenam, gan arī Rekārkundzei, lai uh, stāstītu par uh, drošību Burkina Faso ko tur varētu darīt, kādā veidā, ko jūs par to visu domājat, un, protams, arī kādi ir izaicinājumi un uh, ierobežojumi. Markusen kundze, lūdzu, jums vārds. Paldies, paldies par man doto vārdu. Un paldies arī Leibovičs kungam. Es ceru, ka Leibovičs kungs vēl mums ir pieslēdzies ja mēs runājam par etnisko aspektu, tas ir ārkārtīgi būtisks, protams, ne tikai Burkina Faso, bet arī tur. Fulāni grupa, eh, ja viņi cieš no šiem interetniskajiem eh, konfliktiem, citas grupas viņus eh, maģist, marginalizē, un, protams, arī klimata pārmaiņas šo reģionu ietekmē ļoti smagi. Tur ir uh, resursu trūkums, un uh, tas rada problēmas gan uh, ganāmpulku īpašniekiem, gan arī lauksaimniekiem. Mēs esam ļoti satraukti par Burkina Faso notiekošo. Mēs mēģinām izrādīt viņiem solidaritāti, kā vien tas ir iespējams. Mēs runājam par Sahelu, parasti uh, paturot prātā tieši Malī, bet. Uh, Burkina Faso arī ietilpst šajā reģionā, un mēs, protams, to nedrīkstam aizmirst. Ja runājam par politiskajiem aspektiem, esam uh, noraizējušies, ka prezidents, kam ir ļoti gara politiskā karjera, varbūt nav attaisnojis visas uz viņa liktās cerības, un, protams, ir arī jāapzinās tas milzīgais apdraudējums, kas kā tāds milz mākons karājas virs Burkina Faso. Mēs esam darījuši ārkārtīgi daudz, kā Eiropas Savienība. Uh, attīstības sadarbības ietvaros, arī politiskajā prizmā aptuveni 1 miljārds eiro ir investēts, ir paredzēts no 2014. līdz 2020. gadam. Protams, ir jārunā arī par reģionalizācijas procesu, par uh, kopējo drošības un aizsardzības politiku. Neaizmirsīsim arī politisko aspektu ja mēs mēģinām iepazīties ar kaut kādu rezultātu tabulu, jāsaka, ka ļoti ilgi reģionā viņu uh, finanšu ministrs bija viens no veiksmīgākajiem un efektīvākajiem visā reģionā. Mēs ceram, ka varbūt arī citas valstis, ko tādu uh, ieviesīs, uh, tika. Uh, izveidots tāds attīstības instruments tieši Burkina Faso, lai varētu ļoti mērtiecīgi palīdzēt pirmām kārtām tām zonām, kam klājas visgrūtāk tiem reģioniem. Un tas varēja, protams, arī tāds labvēlīgs pārmaiņas radīt, ko mēs vēlamies redzēt atkārtots arī citās reģionu valstīs ir uh, jāatbalsta arī mm, Nacionālo bruņoto spēku izvietošana Eh, visā valsts teritorijā, arī pie robežas ar Benīnu. Ir eh, bijušas arī izmeklēšanas vienības, eh, kas darbojas Burkina Faso. Mums ir sadarbība arī ar gaisa spēkiem, un to turpināsim arī šogad. Mēs pieminam arī integrēto pieeju, tas ir ļoti būtiski, lai varētu garantēt eh, ilgspējīgu drošību. Un Burkina Faso mēs, protams, sadarbojamies arī ar politiskajām struktūrām, eh, lai valdība iesaistītos aktīvāk arī tādās eh, konfliktu vairāk skartajās zonās. Un, ja sadarbojamies ar drošības eh, sektora speciālistiem, pirmām kārtām ir jāuzsver cilvēktiesību un tiesiskuma uh, respektēšana. Arī citās valstīs reģionā esam pārliecinājušies, eh, ka cilvēktiesību schēmu izveida ir vainagojusies panākumiem un ja drošības sektorā Ja drošības aģentus, piemēram, vietējie neustver eh, kā tādu stabilitātes garantu, kā kādu, kas viņus aizsargā, tad, protams, eh, mums eh, varētu rasties problēmas. Tādēļ arī cilvēku tiesību iedzīvināšana uz vietas ir ārkārtīgi nozīmīga. Un jau esam politiskajā līmenī par to runājuši, ka prezidents ir um, atļāvis apmācīt un uh, aprīkot ar ieročiem arī civiliedzīvotājus, uh, mm, it sevišķi tādās karstākajās valsts daļās, lai viņi arī varētu piedalīties bruņotos konfliktos. Tas mums sagādā zināms raizes, skatīsimies, kas notiks tālāk. Aptuveni 600 tūkstoši iedzīvotāji tagad ir uh, bēgļi valsts iekšienē. Tas ir liels skaitlis, bet valdība ļoti labi izprot situāciju un ar dažādu instrumentu palīdzību mēģina to risināt. Protams, eh, mums ir darba pilns rokas, arī Burkina Faso valdībā ir tāpat, un es ceru, ka situācija attīstīsies uz labo pusi. Paldies tagad eh, ģenerālim Pulkinenam vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze! pirmā runātāja jau, eh, vai pirmais runātājs jau pietiekami eh, labi ilustrēja situāciju valstī, tādēļ es varbūt eh, aprobežošos tikai ar dažām piezīmēm. Ja runājam par situācijas ātru pasliktināšanos, es pats no 2016. gada esmu novērojis, ka uh, patiešām uh, tam ir tāds sniega bumbas efekts, eh, ka šī drošības situācija pasliktinās aizvien um, lielākā teritorijā, gan Malī, gan eh, Burkinā Faso. Un jūs paši kartē varat redzēt, ka konflikti ir ne tikai valsts ziemeļos, bet visā tās teritorijā. Un Vakar nakts uzbrukums notika tieši valsts centrālajā daļā. Un jāsaka, tas, tā ir vispār milzīga teritorija, kas ietver arī Gvinējas līci un visu Sahāras tūkstnesi. Un tā ir tāda sena, tradicionāli izmantota teritorija, kur ir arī bijuši daudzi tirzniecības ceļi, un mēs to novēram kā tādu kaujas zonu. Un, ja mēs runājam par atsevišķām nācijām, uh, Mm, tomēr pārsvarā mēs izmantojam tādu plašāku pieeju, runājot par visu reģionu kopumā. Neaizmirsīsim gan um, iekšēji uh, pārvietotos cilvēkus, gan arī bēgļus. Apmēram pusmiljons bēgļu valsts iekšienē, tas, protams, arī uh, ietekmē uh, tur uh, notiekošo. Un džihadistu grupas tur ir ļoti aktīvas. Džin ir viena no grupām, kas sadarbojas ar Al-Qaida un, un tāpat arī uh, tur ir vairākas daešu uh, grupiņas. Tā, tie ir ārkārtīgi spēcīgi pretinieki. Un viņiem ir arī, uh, protams, saiknes ar teroristu grupējumiem tuvējos austrumos un uh, citviet pasaulē. Viņiem ir ļoti labas tehnoloģijas, eh, salīdzinājumā ar vietējo um, spēku iespēju reaģēt uz šiem uzbrukumiem. Un ir arī cieša saikne starp terorismu un noziedzību. Un, eh, ja tiek iegūts vairāk zelta, mm, zelta raktos, tas nevienmēr šī uh, šī peļņa nāk par labu godīgiem cilvēkiem un valdības struktūrām. Mums ir jārunā arī par uh, narkotiku tirzniecību, par nelegālu mežu izciršanu un vis, uh, visa šī noziedzība, nelegāli iegūtā peļņa, protams, tiek izmantot arī, lai finansētu teroristu aktivitātes. Malī uh, ir līdzīgi un abas, tātad abās valstīs notiekošo var ļoti lielā mērā salīdzināt, vilkt paralēles. Apus robežai notiek teroristu uzbrukumi. Kādas ir mūsu prognozes, kas varētu notikt nākotnē? ja starptautiskā kopiena eh, pietiekami neatbalstīs eh, Burkina Faso bruņotos spēkus, un ja arī tie paši nevarēs eh, pietiekami labi atvairīt uzbrukumus, tad ir patiešām reāls risks, ka situācija varētu uzliesmot visā valstī. OMT mandātā ir iekļautas pilnvaras atbalstīt arī G5 Sahel spēkus. Mums gan nav juridiskā pamata eh, kādus konsultantus eh, nosūtīt uz eh, štābu, bet mums noteikti ir jāpalīdz vairāk, ir jābūt tā tad arī atbilstošajai juridiskai bāzei, lai mēs varētu aktīvāk un um, um, taustāmāk palīdzēt vietējiem bruņotajiem spēkiem. Un jau malī esam uh, guvuši pieredzi, ko vajadzētu darīt un kā rīkoties. Apmācība, konsultācijas Tā ir viena medaļas puse, bet ir jāskatās, eh, kā vietēji iedzīvotāji attiecas pret bruņotajiem spēkiem, jo bruņotie spēki, eh, varētu teikt, ir ļoti neaizsargāti un eh, kādā uzbrukumā pat 90 karēvi gāja bojā, jo ne tikai tādēļ, ka viņi nevar paši sev pietiekami labi aizsargāt, bet arī uh, struktūras dēļ, uh, šo vienību struktūras dēļ, tām ir jātiek iekļautām lielākās vienībās, lielākās uh, kaujas grupās, lai tās varētu pietiekami labi paši sev pret visiem šiem apdraudējumiem aizstāvēt. Ko varētu darīt UTM? Viena no iespējām, ja dalība valstis tai dos savu svētību, ir paplašināt mandātu arī uz Burkina Faso, un eh, mums tur tad vajadzētu būt uz vietas pārstāvētiem pastāvīgi. Un eh, es vismaz tā domāju, nu nav jau zināms, vai dalība valsts piekritīs manam viedoklim. Un ar eh, Burkina Faso valdības uh, atbalstu mēs varētu arī daļu no spēkiem pārvirzīt no Bamako un tādā veidā garantēt lielāku mūsu grupu klātesamību uz vietas, um, uzsākot apmācību un, protams, arī sniedzot konsultācijas. Paldies! Tagad uh, sekos jautājumi. Pirmais ar nodanžāns uh, ETP grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par šo izklāstu, un, diemžēl, nekāda pārsteiguma nebija, un mēs arī nevarētu apgalvot, ka mēs nebūtu paredzējuši, kas notiks, jo situācija Burkina Faso jau ilgi ir delikāta, un mēs varējām paredzēt, ka tā tikai pasliktināsies. Un mēs neesam arī bijuši pārāk proaktīvi, pat ne arī finansiālajā plāksnē. Un, protams, uh, nevaram arī pateikt, ka vietējās iestādes ir pilnībā bez vainas notikušajā. Un uh, mans jautājums, man šķiet, ka šajā reģionā valda kāds milzīgs tabū, kad mēs runājam par džihadistu grupām. Uh, Daudzas vietējās varas struktūras, valdības gadu laikā ir diskutējušas ar džihadistiem, tātad sarunājušās ar uh, tiem, lai viņus tā teikt atstumtu no valsts. Un tas ir visiem ļoti labi zināms noslēpums, kas vairs nav nekāds noslēpums, ka Burkina Faso tā tas ir gadu garumā noticis bijuši tādi mēģinājumi tirgoties, kaut kādus kompromisus meklēt ar džihadistu grupām, lai tās uh, turētu pagabalu. Un uh, arī tas noteikti ir. Um, zināmā mērā ietekmējis drošības situāciju valstī. Un nevajadzētu, protams, arī nenopietni uztvert džihadistu apņēmīgumu. Jā, eh, džihadisti, eh, protams, arī sadarbojas ar vietējām kopienām, ar noziedzniekiem, kontrabandistiem, bet viņiem ir arī ļoti spēcīga ideoloģija. Un viņi uh, zina ļoti labi, kā destabilizēt valstis, kā iefiltrēties reģionos un uh, Tātad šīs saiknes ir eh, nevienmēr tādas eh, viennozīmīgas, un eh, tas, protams, var ļoti nelabēlīgi ietekmēt situāciju Burkina Faso. Paldies! Asita Kanko no EKR. Uh, merci beaucoup. Paldies, Ozo kundze. Patiesībā tas ir tiešām saviļņojoši man dzirdēt runāt par Burkina Faso un Sahela situāciju kopumā, ne tikai tāpēc, ka es nāku no šī reģiona. Uh, bet tāpēc arī, ka es saprotu šo situāciju, un paldies Danžānu kungam, kurš eh, runā par eh, Burkina Faso savā grozījumā, ko viņš piedāvāja, un es turpināšu angļu valodā, lai um, atsauktos uz savu politisko grupu, kas nav uh, franciski runājoši. Man ir divi konkrēti jautājumi. Pirmkārt, Rasmusenes kundzei, jūs teicāt, ka mums ir 600 tūkstošu cilvēku kā iekšzemes bēgļi, un ka tas ir diezgan sarežģīti šādai valstī. Varbūt jūs varētu izvērstāk pastāstīt, ko jūs ar to domājat, kāda ir atšķirība, varbūt, ka tas mums var pastāstīt, kā to labāk varētu mm, pārvarēt. Un jūs runājāt par nabadzības ietekmi, vai jūs varētu um, pastāstīt, vai ir kaut kāda attīstība nabadzības eh, ietekmē, jo vienmēr ir bijusi liela nabadzība. Pirms mēs vēl sākām runāt par globālo sasilšanu, vai jūs esat, um, vai jums ir tādi konkrēti dati jūsu rīcībā, vai ir kaut kāda saikne, tur korelācija un kāda ir bijusi attīstība? Um, un tad man ir otrs jautājums ģenerālim. Uh, atvainojos, nezinu jūsu vārdu, jūs runājāt par um, tām mācībām, ko var gūt no situācijas malī. Es gribētu vispirms um, teikt, ka pēc manas pieredzes un no tā, ko es uh, dzirdu, francūži ir ļoti vientuļi malī. Un, uh, kad mēs eh, diskutējam pat ar eh, deputātiem šeit parlamentā par situāciju Sahel reģionā vai Burkinā Faso, man pat bija studentu grupa pagājušajā nedēļā, viens no viņiem jautāja, vai tas eh, nav tā it kā no augšas pamācot, ka mēs dodamies uz turienu un kaut ko darām. Varbūt vajadzētu pievērsties tieši drošības aspektām, jo tas ir ļoti steidzami. Uh, un uh, tiek zaudēts laiks, uh, diskutējot, vai kaut kas ir jādara. Protams, ka kaut kas ir jādara, cilvēki ir jāglābj no šādas situācijas. Tikai atcerēties, ka uh, Burkina Faso bija sekulāra valsts, un tagad ir ļoti dīvaini, kur arī džihādistu grupas, uh, un uh, arī uh, Eiropā. Um, tas ir tabū, un Danžāna kungs teica, ka tur tas ir tabū. Uh, Bet, eh, ja mēs nesauksim problēmas īstajos vārdos, tad tās nekad neatrisināsim. Un mans eh, jautājums jums ir eh, konkrēts. Tad, kad jūs sākāt, ka varam no malī mācīties, un to varētu ieviest, un jūs runājat arī, ka zelta ieguves ieņēmumi tiek lietoti ne tikai valdībai, bet arī noziedznieki tos lieto, un ko jūs domājat par uzņēmumiem? Uh, kas strādā šajā sektorā, rada arī darba vietas, un tā ir liela daļa Burkins Faso uh, budžetā, kā to izlīdzsvarot, kā panākt šeit līdzsvaru un kā konkrēti ieviest pasākums arī Nigērā, jo nav uh, vienkārši eh, šīs raktuves aizsargāt šajās zonās. Un visbeidzot ir jautājums, kas ir saistīts ar uh, Uh, sievietēm, jo mēs zinām, ko džihādisti dara ar sievietēm Sīrijā, Irākā esam to redzējuši, ar jezīdu sievietēm tik tālu vēl nav nonācis, bet tas ir ļoti satraucoši. Ko jūs esat novērojuši tur uz vietas šo te dzimumu jautājumu kontekstā? Paldies! Merci! Paldies! Renew Europe grupas vārdā Petras Austravičs jūs lūdzu. Thank you, Chief. Paldies, priekšsādātāji! No visas sniegtās informācijas ir skaidrs, ka destabilizācijas eh, tendence skaidri pieaug. 2019. gads bija gandrīz eh, visvairāk bojā gājušo gads, un eh, runājot arī par reģioniem, kurus iekaroja bruņotās grupas un tā tālāk, es neredzu nekādu citu tendenci šeit, ka kaut kas varētu iet uz labo pusi. Tātad man šķiet tikai loģiski, ka ir Burkina Faso aicinājums sniegt militāru atbalstu, lai cīnītos pret šo tendenci, un Pulkinana kungs e, arī ļoti skaidri izteicās šajā kontekstā. Tātad, ja mēs laicīgi nerīkosimies, tad uh, mēs varētu arī tikt ievilkt visā šajā neveiksmīgajā procesā, un nākamgad varētu dzirdēt uh, vēl satraucošākus uh, skaitļus, aizvien vairāk uh, um, pretinieku uzvaru varētu būt. Un šī nav militāra KDP e misija, Tātad kāda ir alternatīva, vai tikai uzklausīt statistiku, vai tomēr laicīgi rīkoties un pieņemt tādus lēmumus, kur ir tik ļoti eh, nepieciešami šobrīd. Ne tikai, lai atbalstītu Burkina Faso eh, valdību šajā valstī eh, ar um, paziņojumiem un iedrošinošiem vārdiem. Manuprāt, ir jārīkojas kāda tad alternatīva ir rīcībai. Paldies! Paldies! Tagad Gālarkungs no ETP lūdzu. Liels paldies! Pēc šī te situācijas uh, izklāsta arī no mūsu viesa ar videokonferences starpniecību. Vai jūs varētu runāt par tādu uh, vispārējās pārvaldes sabrukumu uh, cik traka ir situācija, kāda ir administratīvā situācija, ka liela eh, daļa valsts ir zem valdības kontrolas. Es eh, šeit nerunāju tikai par militāru kontroli, vai tiek maksātas algas eh, tālākajos reģionos, vai vispārīgi ir tāda valsts struktūru sabrukšana, vai tas tomēr ir pārspīlēt to teikt. Un ja ir vēl kas uh, ko varētu atjaunot un veidot, ja politiskā grība pastāvētu un ja būtu nepieciešamie resursi gan vispārīgajā administrācijā valstī, vai tur būtu nepieciešama tāda atbalstoša mūsu puses klātbūtne, Eiropas valstu klātbūtne vai Eiropas institūcija klātbūtne, lai atvairītu visus šos te džihādistus, cik uh, patiesībā būtu nepieciešams. Un ja mēs uh, uh, neredzam, kā šīs struktūras uh, varētu iznīdēt, ja mēs skaidri nerunājam par to, kas būtu nepieciešams, tad mēs uh, nenonāksim pie rezultātiem. Uh, Kā jau iepriekšējais kolēģis teica, kā Petras teica, mēs varam turpināt uh, aprakstīt šo situāciju. Protams, ka ne jau mums šausmīgi gribas nosūtīt uz turieni karavīrus, tas nav īpaši populārs lēmums, bet noskatīties un ļaut tam visam notikt, ļaut citiem pārņemt kontroli, nu tas taču nevar būt uh, risinājums, tā nevar būt mūsu atbildi, un tāpēc mums vispirms ir jānovērtē, cik tad vēl ir atlicis eh, Burkina Faso kā valsts, uz kā var balstoties kaut ko atjaunot. Paldies! Tagad no sacēlu demokrātiem Svens Miksers, lūdzu. Jā, paldies, priekšsādātājs kundze. Mans jautājums iet līdzīgā virzienā kā iepriekšēja jautājuma. Tad, kad mēs dzirdam šo drūmo situācijas novērtējumu, uh, tendences, ka valdības struktūras sabrūk un džihādisti un teroristi, bruņotās militārās grupas, noziedzīgās grupas izplatās, un tad, kad mēs apspriežam jaunas KDP misijas um, potenciālu vai pat, piemēram, apmācības misijas Vagaduku potenciālu, tas neizklausās proporcionāli tam izaicinājumam, kas ir mūsu priekšā. Tātad jautājums ir Pat ja Eiropas Savienība pieņemtu lēmumu sūtīt KDP misiju vai um, tā varētu uh, novērst uh, drošības situācijas pasliktināšanos un socioekonomiskās situācijas pasliktināšanos valstī. Un uh, ir ļoti grūti iedomāties, ka mēs varētu pavērst situācijas attīstību pozitīvā virzienā un stabilizēt valsti. Uh, Tad kāda palīdzība, cik liela apjoma palīdzība būtu nepieciešama, lai panāktu situācijas uzlabošanos drošības jomā? Kāda um, apjoma operācija būtu nepieciešama, lai sasniegtu to, ko mēs vēlētos sasniegt? Paldies! Es piedāvāju tagad atkal uzklausīt mūsu viesus. Vispirms pretējā secībā varbūt tagad Eh, vispirms dosim vārdu Pulkenens kungam, pēc tam eh, kundzei un tad mūsu viesim no Ņujorkas. Paldies! Lieliski jautājumi, kas nozīmē, ka man iespējams nav visaptrošas atbildes uz jūsu jautājumiem, jo daži no maniem paziņojumiem bija nedaudz spekulatīvi, runājot par noziedzību un uh, islāmistu grupām. Tas viss ir spekulatīvi, bet tas ir skaidri redzams, ka tas viss uh, zināmā mērā pastāv, līdzīgi kā citās vietās, kur es esmu strādājis, uh, ne tikai Centrālā Afrikā. Tātad tas viss bija nedaudz spekulatīvi, un tomēr viens iemesls uh, situācijas pasliktināšanās tas arī varētu būt un tāpēc arī džihādistu grupas uh, uh, tur izplatās, jo viņiem uh, tur ir viegla pēļņa. Runājot par to, ko mēs varam darīt, kā mēs varam atbalstīt uh, Burkina Faso valdību un viņu um, drošības spēkus. Ja paraugāmies uz manu mandātu, uh, tas nav izpildu mandāts, tas nozīmē, ka mums ir eh, jāpaliek eh, apmācības pusē, apmācības vietā, mums ir jāprobežo mūsu darbība ar eh, konsultatīvu lomu. Mēs nedrīkstam iesaistīties operatīvā darbībā vai atbalstā tur. Tur ir runa par vietējām iestādēm. Tā ir tā izpildus vai neizpildus loma. Tas ir pirmkārt, bet kopā ar mācībām es minēju uh, Tagad mēs eh, skaidri zinām no malī puses, kas ir nepieciešams, ko tur vajag darīt, un es gribētu likt uzsvaru uz apmācības misiju, ko ANO dara, ko Bārkan dara. Mums ir jātuvojas atbalsta misijai, un um, mums ir nepieciešams arī, lai mūsu uzņēmēja valsts attīsta struktūras tā, lai mēs varam palīdzēt. Pa, tagad viņi ir pārāk uh, izplatīti, pārāk uh, sazaroti un uh, pakļauti eh, džihādistu draudiem, jo viņiem ir ļoti attīstīts militārās kapacitātes, jo mēs nevaram reaģēt uz akūto krīzi tur uz vietas. Un jūs uzdotais jautājums, Sven, ir ļoti nozīmīgs. Patiesībā jautājums ir par to, ko ES var darīt. ES var darīt ļoti daudz, bet tā kā Mums ir eh, jāvienojas um, visu valstu starpā, tad eh, grūti ir panākt kaut ko, ko vadītu koalīcija, bet man izskatās, ka šis ir tas ceļš, pa kuru es ir izdomājusi iet, bet tur es nekādus argumentus nevaru minēt. Un tomēr, protams, ja mēs varam darīt kaut ko un uh, novērst valdības sabrukšanu. Mēs varētu izvairīties no tās situācijas, kas bija Malī pirms mazākā desmit gadiem, kad tikai uh, Francijas intervence uh, nodrošināja šo valsts saglabāšanu. Nu jā, es nezinu, vai tas īstenosies vai nē. Uh, Mums ir um, dažādi līdzekļi, juridiski līdzekļi, militāra intervence, ko mēs varam lietot. Bet uh, ļoti svarīgs jautājums mums un es iesaistēji ir um, Burkina Faso valdības akcepts, uh, lai saņemtu atbalstu. Viņi vilcinās, viņiem varbūt ir bijusi negatīva pieredze ar militāru palīdzību, bet tas ir pirmais šķērslis, kas mums ir jāpārvar. Uh, Un varbūt, ka tas veids, kā ES vēršas pie šīs valsts, sniedzot šos mm, nemilitāros elementus, varbūt, ka tas ir tieši tas, kas ir vajadzīgs. Mēs to nevaram izslēgt. Bet situācija ir ļoti sarežģīta. Un es piekrītu jums visiem, mums ir jādara kaut kas vairāk, arī domājot par drošības nodrošināšanu, un tagad, kā jau es teicu, es eh, atbilde eh, būs eh, raudzīties uz tās mandātu, sniegt atbalstu Burkina Faso, kā līdz šim esam darījuši. Paldies! Paldies, Markusens kundze, lūdzu. Lās paldies! Tikai sākot ar eh, to, vai joprojām ir eh, dialogs ar bruņotajām grupām, vietējiem iedzīvotājiem un tā tālāk Burkina Faso. Eh, prezidents Kaborē skaļi un skaidri teica, ka viņam nebūs tāda pati sadarbība, kā bija iepriekšējiem uh, prezidentam, bet tomēr mēs atbalstām mediācijas aktivitātes, kas notiek dažos šajos reģionos. Tātad šis tas uh, turpinās, bet pilnīgi noteikti augstākajā politiskajā līmenī tā uh, ir uh, bijusi kabarē pozīcija. Bija jautājums par 600 tūkstošiem iekšzemes bēgļu un uh, ko tas uh, nozīmē. Es ceru, ka Jūs bijāt arī šeit, kad es eh, runāju. Es sapratu, ka jums ir saikne ar Burkina Faso, un es jau paudu um, mūsu um, līdzjūtību šai valstī 600 tūkstoši, jā, pilnīgi noteikti. Tur ir apmēram nedaudz vairāk kā 18 miljonu cilvēku Burkina Faso šobrīd, un uh, eh, humānā palīdzība, ir pastiprināta no ES puses šajos reģionos, bet mēs visi zinām, ka iekšzemes bēgļi um, uh, dzīvos pie radiniekiem, bet uh, tas noplicina arī resursus reģionos. Mēs uh, zinām, ka ir skai, saiknes starp nabadzību un konfliktiem. Tas ir pētīts šajā reģionā. Mums nav uh, izaugsmas skaitļi, runājot par IKP Burkina Faso, bet uh, runājot par uzbrukumiem un nedrošību, tas ir pilnīgi skaidrs, ka tas ietekmēs um, dažādu iemeslu dēļ. Vai uh, ir tāds kā sabrukums, uh, tā ir pēdējā lieta, ko gribu vēl pieminēt, vai uh, valdība uh, jūk un brūk un kādi ir izaicinājumi? Pirmkārt, esam veikuši, protams, ļoti plašu analīzi no mūsu puses par ēslomu. lomu Es domāju, ka daudziem šiem reģioniem valstīm, um, ja nebūtu bijis tāds spēcīgs ES atbalsts šīm valstīm, tad es domāju, ka mēs esam spēlējuši būtisku lomu nodrošinot, ka joprojām vēl ir sistēmas, kas tur pastāv. Bet uh, kāds bija pau uh, samita rezultāts? Uh, Tie bija izteikumi no valstu un valdību vadītājiem no šī reģiona, ka situācija vairs nav zem kontrols. Tas ir nopietni, kas ir jādara. Ir tas, ko mēs cenšamies darīt ar dažām šīm, dažām šīm iniciatīvām, ko esmu centusies norganizēt. Galvenais fokusa punkts, kam ir jāpievēršas, ir līdz 26. martam šeit Briselē. Uh, un pie tā esam strādājuši, pie šīs vajadzību un trūkuma analīzes, tas varētu ieskicēt to, ko un kur mēs kā valstu kopiena varētu kaut ko darīt kopā stabilizācijas e, jomā. Mēs runājam par reģioniem, par sektoriem, mēs runājam par to, vai tā ir kontrola vai policijas spēki. Tas vismaz ir tas, ko mēs cenšamies darīt no ēs puses. Un kā jau daudz no jums teica, uh, Un kā augstais pārstāvis eh, ir teicis vairāk kārt, eh, ir laiks eh, pienācis pastiprināt darbību, un Eiropas Savienībai vajadzētu būt gatavai aktivizēt savu iesaisti. Paldies! Paldies, un tagad Lebovičs kungs lūdzu. Jā, ir jau atbildēts uz e, pirmajiem jautājumiem, proti par politisko sastāvu un e, ietekmes drošības situāciju. Burkina Faso nav vienīgā valsts, kas e, saskars ar tādiem kā pārmetumiem par vienošanās ar džihādistu grupām. Tas attiec arī uz turē režīmu Malī. Un ko mēs konstatējam? Pirmkārt, to, ka Burkina Faso uh, politiskā uh, smagā situācija un uh, militārās hierarkijas uh, sabrukums un izlūktīklu problēmas, tas noteikti viss ir ietekmējis um, situāciju tādējādi, ka tagad ir grūtāk reaģēt uz džihādistu grupu rīcību, bet jāatzīmē arī tas, ka um, Burkina Faso ved sarunas. Eh, un tā kā bija 12. un 13. gadā, tie nav tie paši cilvēki, kuri pēc tam um, veic šos uzbrukumus. Tur ir bijusi sadarbība ar cilvēkiem, ar ko Burkina Faso veic sarunas, bet tie vienmēr nebija tie paši cilvēki, tīkli, grupu daļas. Tātad es tiešām domāju, ka šī iesaiste uh, eh, izlūkdienestos un armijas uh, pārstruktūrēšanās eh, un šis valsts apvērsums un pēc tam pretvē apvērsums arī spēlē zinām lomu. Un tas viss tomēr nekad neaizsargāja pilnībā Burkina Faso, tāpat kā Malī situācija visu laiku pasliktinājās un šīs džihādistu grupas uh, um, viņiem bija saiknes ar armijas aprindām, bet šīs vienošanās nekad pilnībā nepasargāja šīs valstis, un džihādistu grupu ekspansija ir bijusi ieguvēja no uh, šīs uh, neskaidrās situācijas, bet tas nav vienīgais iemesls, vienīgais vaininieks. Es uh, neticu visiem šiem ziņojumiem pilnībā, ka prezidenta drošības uh, spēki veicināja islāma izplatību. Jā, ir arī šī tīkla biedri, arī ir aizgājuši uz kriminālām aprindām un uh, tam nav tādi skaidri pierādījumi, bet patiesā aina ir daudz skaidrāka nekā tas, ko mēs šeit varam minēt un tas ir arī zināmā mērā tāds vēsturisks jautājums. Mēs varam diskutēt par to, kāda tam bija ietekme, bet es domāju, ka tas laiks ir pagājis, kad mēs varam domāt šādā izpratnē, runājot par uh, pārvaldības struktūras abrukumu reģionā, ko esam konstatējuši. Uh, ne tikai valdības struktūru sabrukumu, bet džihādistu grupu izplatība parāda, cik uh, katastrofāli vispār ir bijusi situācija ar administrāciju, ar valsts struktūrām. Un runājot par valstu atjaunošanu, mēs nedrīkstam pieļaut tās pašas kļūdas, nedrīkstam domāt tikai par to, kā atgriezties pie valstu struktūru atjaunošanas, bet jādomā, kādas tās būs, jo pārvaldības uh, problēmas un vājās vietas eh, pastāvēja jau pirms šīs eh, vārdarbības eh, sākšanās, un tas to tikai atklāja, kāda bija situācija, nevis radīja šīs problēmas, un to ir svarīgi atcerēties. Un tur ir arī potenciāls no vienas puses, no starptautiskās sabiedrības, ja mēs domājam tikai par ES, tad šī uh, integrētā pieeja, ko piedāvā es, var būt ļoti svarīgs veids, kā sadarboties un uzlabot situāciju. Un svarīgi ir ne tikai runāt par integrētu pieeju, bet to arī īstenot praksē, kā tas tika darīts Burkinā Faso. Ir tāda pilsoniskā, nacionālā uh, pārliecību šajā valstī. Cilvēki vēl atceras, kā tas bija pirms konflikta, kāda bija vienotība. Mums nevajadzētu aizmirst, ka tas uh, pastāv. Dažkārt ir tendence to nenovērtēt, un tur ir potenciāli, um, potenciāls, ko var izmantot. Uh, Un runājot par atgriezīšanos pie kopienu kohēzijas un līdzās pastāvēšanas starp dažādām etniskām grupām, tas viss var būt ļoti veiksmīgi, bet visiem šiem pūliņiem ir jātiek integrētiem arī tādā nacionālā, reģionālā pieejā. Un um, tas attiec arī uz starptautisko sabiedrību. Pavisam īsi eh, saucoties uz lēmumu par OTM. Uh, vai um, KDAP misija Burkinā Faso. Es domāju, ka KDAP misijas var būt tikai neliela daļa, lai reformētu drošības dienestus, piemēram, bet uh, KDAP misija nekad uh, nevar būt risinājums nevienā no šīm krīzēm. Un es nedomāju, ka arī uh, Eiropas Savienībā kāds to domātu, tikai jāpatur prātā, ka tam var būt um, ietekme, bet tā būs vienmēr ierobežota. Merci beaucoup, merci euh, à tous les orateurs pour euh, euh, le partage d'informations à la fois euh, profondément préoccupantes mais extraordinairement utiles. Euh,